Buon pomeriggio a tutti. Possiamo iniziare? Labdien, visi sāksim lūdzu darbu. Benvenuti a tutti. Diam... Kolēģi, sirsnīgi jūs sveicu. Šodien mums ir paredzēta divu dienu sanāksme, tā mūsu komiteja ir ļoti svarīga. Sāksim darbu nedaudz izmainot darbu kārtību. Tie runa par rītdienas pēcpusdienas sanāksmi, Un es gribētu ieteikt, ka 11. Eh, un 12. darba kārtības punkts būtu jāsamaina vietām. Citiem vārdiem runājot, eh, Brazīlijas importu no Eiropas Savienības mēs skatīsim pirms Mārtiņa Hoizlinga stāstījumā par uh, ekoloģiskiem produktiem. Ja jums nav iebildumu, tad varbūt mēs varētu grozīt darba kārtību attiecībā uz rītdienas pēcpusdienas sanāksmi. Mm, tehniska informācija šodien eh, pieejams tulkojums visās valodās, izņemot lietuviešu valodu, par ko mēs atvainojamies. Tagad jāapstiprina 2012. gada 23. un 24. aprīļa sanāksmes protokols, kā arī 8. māja sanāksmes protokols. Šodienas sanāksmi var vērot arī internetā tiešraidē. Sāksim tagad ar ceturto darba kārtības punktu - lauksaimniecības produktu tirgu kopīga organizācija. Referents ir Mišels Dantāns. Arī ēnu referenti visi ir klāt. Un pēc eh, referenta došu vārdu arī ēnu referentiem. Kolēģi, Mums ir eh, jāsāk ļoti nozīmīgs darbs pie eh, tiesību aktu reformas attiecībā uz lauksaimniecības kopējo tirgu. Šeit ir runa par eh, galven, četrām galvenajām daļām - tiešie maksājumi, kopējā tirgus organizācija, horizontālie noteikumi. Šodien sāksim darbu pie uh, lauksainīcas produktu tirgus kopīgas organizācijas, un referents par šo jautājumu ir Mišāls Dantāns. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 2012. Um, gada 10. jūlijas 2012. dienā. Ņemot uh, vērā to, ka dokumenti ir ļoti plaši, ir ļoti daudz drukātu materiālu dažādās valodās, es vēlētos jūs aicināt saglabāt šos dokumentus un nest tos līdzi uz turpmākajām sanāksmēm, lai tie nebūtu vēlreiz jādrukā. Lielas paldies visiem, ka esat ieradušies, lielas paldies par Čeko kungam no komisijas, kurš ir ieradies, un tagad došu vārdu uzreiz Dantāna kungam. Merci, paldies, priekšsēdētāji. Dārgie kolēģi! TKO ir garš, sarežģīts, no juridiskā viedokļa arī sarežģīts teksts, un tomēr šis teksts ir būtiski svarīgs kopējai lauksaimniecības politikai. Es vēlos pirms nāklēju ar savu eh, ziņojumu priekšlikumu pateikties tiem kolēģiem, kuri man jau ir snieguši lielu atbalstu šī darba laikā. Pateicoties šai regulai, mēs izvēlamies vispārējo struktūru, mm, kura būs eh, daļa no lauksaimniecības politikas Eiropā. Uh, Tieši pateicoties tām, mēs eh, skat, izstādām kopīgu skatījumu lauksaimniecības politikā. Ne, neievēršot milzīgas izmaiņas komisijas priekšlikumā, es gribētu nākt klajā ar dažiem pārdomu punktiem, kas eh, iespējams varētu tiks padziļināt no mūsu visu puses. Pirmais, pirmā asa kurai grib pievērsties savā ziņām, ir ražotā ekonomiskā redzamība un drošība un arī attiecīgie nozaru ražotē. Jāņem vērā, ka lauksaimniecības produkcents pieaug, tāpēc ir svarīgi, lai privātie ražotāji var eh, paļauties uz drošiem noteikumiem un lai šie likumi nebūtu atšķirīgi interpretējami. Tātad te ir jāatbalsta privātais uh, sektors, tad, ja tiek izpildīts visas prasības, kas izvirzīts šajā priekšlikumā. Nav pieejams, uh, pieņemams manā skatījumā atstāt komisiju, tā kā bija 2008. 2009. gada krīzes laikā, uh, brīvība rīkoties, kā tai patīk, un uh, vēl vairāk destabilizēt tirgu ar, ar savu neskaidro nostāju. Tāpēc es ierosināju, lai pārskatot uh, atskaites cenas tiktu ņemta evolūcija ražošanas izmaksām un arī tirgus attīstība. Tātad komisija ir jāpalīdz uh, privātajiem uh, sektoram uh, Un lai tiktu pavisam skaidri norādītas mar, maržas eh, privātajiem ražotājiem. Šī principa vārdā es vēlos pārskatīt intervences cenas lauks lopkopības cenām, lai būtu 93%. Tātad 2 miljoni e, eiro par tonu Un tad arī jāņem vērā references cenas izmaiņas. Līdz šim tā nebija. Lauksa lielopu gaļas cenas līdz šim uh, nebija tāda situācija, jo ar vien uh, viss bija tāds kā sastīns. Un runājot. Uh, un uh, attiecībā uz uh, olīveļu ir jā, jāņem vērā, kāda bija situācija 1980. gada. Runājot par galda olīvām, par, eh, eh, par eh, sieru un par kaņepju ražojumiem, kaņepju šķiedrām, arī te ir jāpārskata. Te ir runa par pirmā, pā, pirmā pielikuma 24. daļu. Ņemot vērā, ka relativitāte tikai pieauga un valsts eh, sektors ar vienu iestājas eh, tirgus eh, vadīšanā, tieši te mēs runājam par nozares drošību, man šķiet ir svarīgi, lai ekonomiskie operatori un konkrēti ražotāji varētu uh, Eh, spēlēt savu lomu regulu ziņā, lai izstrādātu decentralizētus un elastīgākus organ, uh, mehānismus. Tātad valsts uzraudzībā šīs uh, privātās organizācijas varētu iesaistīties, tāpēc man ir svarīgi, lai komisija stiprinātu privāto tirgu un lai šīs, uh, šie šie operatori varētu iesaistīties struktūrās, kas atbilst tirgus prasībām. Svarīgi ir, lai šī regrupēcija būtu uh, sakarīga atbilstoši tirgus prasībām. No otras puses ir svarīgi paskaidrot un noteikt to, uh, kas tekstā parādās 108. pānta 4c punktā lai ražošana būtu pielāgota prasībai, gan uz kvalitāti, gan kvantitāti. Tātad regulē jābūt e, iespējamai a priori un arī pielāgošanai a posteriori no tirgus puses. Un e, piena tirgus nozīme ir tik liela, ka arī tam jāpievērš īpaša nozīme. Tātad ir jāpieņem uh, piena pakot, par kur balsojam gada sākumā. Otkārt jāievieš jauns krīzes mehānisms, ņemot vērā uh, piena nozīmi ļoti plašās teritorijās, kur tam ir sākotnējā ļoti svarīga nozīme. Tāpēc es gribētu ierosināt instrumentu, kas aicina ekonomiskos operators uzņemties kolektīvo un privāto atbildību. Tad, kad uh, tirgus cena tuvojas uh, atskaites cenai, tad komisijai būtu jāspēj šņied, sniegt atbalstu uh, piena ražotājiem, lai viņi samazinātu savu uh, apjomu par 5% salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Un tad arī piena apjoms uh, labdarības iestādēm, tā, uh, tas būtu jāuzskata par samazinājumu ražošanas samazinājumi. Lauksaimniecības saimniecībās, kurās eh, ražošana samazinās vai mainās par 5% salīdzinot ar iepriekšējo gadu, netiktu skars no šī instrumenta puses. Bet runājot par eh, ekonomikas operātora redzamību un drošību, šī as ir jāapvieno ar tādu asi, kuras mērķis izveidot nozaru organizācijas. Tas ir svarīgākais TKO reformas aspekts. Nozarei jābūt labi administrētai no valsts puses taču jāparedz pietiekoši liela manevra telpa privātajam sektoram. Taču kopš tā laika KLP ir mainījies, līdz ar to arī tirgus izmaksas aizvien palielinās un līdztekus tām uh, ražotāji ieņēmumi arvien ir mazi salīdzinot ar pārējā sabiedrības ieņēmumu izaugsmi. Iestājoties par uh, šo ražotāju koncentrēšanos, tas ir uh, svarīgs pozitīvs solis TKO kontekstā, un mēs nedrīkstam pieļaut karteļu izveidošanos, kas mazinātu konkurenci, un mums jāveicina ražošanas uzlabošanās inovācija. Mums jāpalīdz e, šiem operatoriem tikt ārā no ekonomiskās atkarības, kuras varās, varā viņi pat laban. Zemo cenu politika eh, izmaksā no sociālā un ekonomiskā un vides viedokļa. Jā, mums jāiestājas par ilgspējīgu politiku, tāpēc es aicinu svītrot klauzulu, kas paredz, ka lauksaimnieku organizāciju atzīšana ir saistīta ar dominējošo situāciju. Šeit rodas problēma. Pirmkārt, te nav dominējošās pozīcijas, bet gan tieši domin, eh, pašs eh, pastāvēšana, bet gan eh, dominējošās pozīcijas mērķis, kur nosaka konkurence. Un otrkārt, kad ražotāja organizācijai izdodas palielināties, to, to nevarētu uzskatīt par kaut kādu trūkumu. Tāpēc es aicinu paplašināt ražotāju organizāciju nozīmi salīdzinājumā ar to, kāda ir paredzēta komisijas priekšlikuma. Un te jāņu, jādomā par inovāciju, par prevenciju, par risku pārvaldību. Jāparedz eh, šis te fons otrajā pīlārā, tas ir paredzēts eh, eh, krīzes situācijām, tāds kā izpirkšanas fonds. Un visu ražotāju organizācijām sektora ir jāspēj uh, vadīt sarunas ar, ar saviem ražotājiem un saviem piegādātājiem. Uh, Būtiski šeit ir divi elementi. Jāļauj operatoriem pārgrupēties, ņemot vērā lauksaimniecības eh, nozares īpatnības. Un otrkārt jāspēj viņiem rīkoties kopīgiem spēkiem. Runājot par drošību ražotājiem, te liela nozīme ir tieši tirgus cena. Tāpēc ir būtiski svarīgi, lai šī stiprinājuma doma, stiprināšana ar kopīgajiem uh, pasākumiem balstītos uz līgumiem, kuros ir norādīta cena. Līdz ar to es aicinu paplašināt piena uh, loģiku uz visu uh, lauksaimniecības sektoru. Eh, piena sektora attīstība eh, šai revolūcijai ļoti svarīga. Profesionālās organizācijas visās nozarēs ir uzskatām par priekšnoteikumu, tāpēc jāparedz, eh, ka dažādu ekonomisko organizāciju sadarbība tiek vairāk ierosināta nekā konkurēšana Te ir jāparedz kopīga darbība, kas nāktu par labu visiem, tā skaitā arī patērētājiem. Starp profesionālo organizāciju uh, organizēšanās, kas paredzēta piena pakotnē, no man skatījumā būtu tāda, ka cilvēki varētu jau paredzēt, kādas būs cenas un arī attiecīgi pielāgot tās uh, ņemot vērā tirgus attīstību. Te ir jāparedz kolektīvi uh, soļi, uh, lai varētu izvairīt no vides un fitosanitārajiem riskiem visas uh, barības ķēdes garumā. Un runājot par finanšu e, ieguldījumiem, ko nosaka starp profesionālās organizācijas, Es te eh, nekādas īpašas izmaiņas salīdzinām ar komisijas priekšlikumu nevēlos ievērst. Taču vēlos, lai dalībvalstīm te būtu lielāka elastība, jo tieši pār eh, starpvaldību līmenī tiek pieņemti šie lēmumi. Un tad dalībvalsts pat var izvēlēties, vai tā uzskata likumu svarīgu, kādu, nes, vienalga kādu noteikumu svarīgu, kas izriet eh, no 106. un 108. pantā noteikta. Vēl man šķiet svarīgi, lai uh, finanšu ieguldījumu attiektos uz lauksamniecības produktiem, kas tiek ražot dalībvalstīs, bet arī nu, uz importētiem produktiem. Te varētu, piemēram, runāt par uh, reklamēšanas kampaņa. Lai jaunais ietvers varētu darboties apmierinoši, man ir svarīgi, lai tirgus būtu arvien caurskatāmāks. To vajadzētu veicināt. visā uh, lauksaimniecības produktu piegādes ķēdē es aicinu, lai 106, 116. A pantā tiktu izveidots tāds instruments, kas uzraudzītu lauksaimniecības produktu cenas un lai komisija regulāri nāktu klajā ar ziņojumu pamatoties uz informāciju no Eurostat. Bet lai uh, visi šie ierosinājumi izpautos kā reāli uh, kaut kas praksē īstenots. Starptautiskajām ražotāju organizācijām ir uh, attiecīgi jāizpilda savas uh, pret tām izvirzītās prasības. Un te pamats ir konkurences tiesības un uh, lauksaimniecības uh, sektoru īstenošanu. 42. pants atzīst ka lauksaimniecība ir īpašā situācija attiecībā uz konkurenci. Te ir paredzēts, ka prasības, eh, kas izriet no konkurences noteikumiem, nav īstenojams attiecībā uz produkciju eh, tādā līmenī, eh, kā to nosaka Eiropas parlaments un padomi. Šis noteikums Romas līgumā pastāv kopš 1957. gada, taču uh, tas nekad netika pārskatīts, kaut arī situācija ir mainījusies kopš 1960. gadiem. Tāpēc ir pārsteidzoši, ka komisija, kas aicināja nākt klajā ar jaunu konkurences ietvaru attiecībā uz lauksaimniecības jomu, uh, šo jauno ietvaru nav izveidojusi un līdz ar to uh, te ir nesadarība reālo situāciju ārkārtīgi stingrā likumu ievērošana, noteikti konkurences noteikumu, ja tiesību ievērošana attiecībā uz lauksaimniecību eh, liek mums mainīt visu paradigmu. Pat laban lauksaimniecības darbības īpatnības un eh, lauksaimniecības attīst, eh, nodrošinājuma ķēdes attīstība ir jāuzskata par uh, izņēmumu situāciju attiecībā uz konkurences noteikumiem. Turklāt eh, konkurences eh, tiesību īstenošana, kaut arī te ir kaut kādi pastāvīgie principi, ir atkarīga no nacionāliem tiesību aktiem un pastāv arī liels atšķirības dažādo dalībvalstu starpā. Tāpēc ir būtiski svarīgi jau tagad iesaistīt ties pēc iepēršas plašākās debatēs par šo jautājumu un eh, tad tas ir lielā mērā iespaidot vietējo tirgu. Šīm debatēm ir jāskar eh, konkurences tiesība kopīga izpratne. Te jānosaka arī, cik lielā mērā te tiek iesaistītas eh, starp profesionālās organizācijas un kā tas skar dominējošo stāvokli. Un tad tas arī noteikti, cik lielā mērā šī te mm, dominējušā situācija tiek izmantot. Šos divus tēmatus es eh, uzskatu par svarīgiem savā ziņojumā. Es ceru, ka izskanēs labi uzlabošanas eh, priekšlikumi šajās debatēs. Vēl man ir svarīgi izskaidrot komisijas tekstu attiecībā uz izņēmumu no konkurences noteikumiem, runājot par ražotāju organizācijām. Te ir jāuzsver divi pamatelementi. Pirmkārt, um, nolīgumu saskaņotības prezumcija, tas uh, tāpat arī attiecībā uz lēmumiem un uh, praksi, kas tiek īstenota um, lauksaimnieku organizācijām, kuru mērķis ir KLP, kā tas izpauž uh, līguma 39. pantā jaus uh, e, pašreizējā tiesu prakse paredz, ka, lai varētu, lai tiktu uzskatīts, ka uh, līguma mērķu izpildīšana ir priekšnoteikums, uh, te ir jāņem vērā konkurences tiesības un kolektīvā prakse. Taču nemaz nav jābūt juristam, lai saprastu, cik tas ir sarežģīti. Tāpēc es aicinu šo te vispārējo prezumciju, saskaņotības prezumciju attiecībā uz KLP mērķiem saskaņot ar ražošanu, laišanu tirgu un uzglabāšanu attiecībā uz produktiem. Te ir paredzēts ieviest uh, uh, Eh, instrumentu saskaņā ar 101. līgumu pāntu. Attiecībā uz eh, ražotāju organizāciju man šķiet ir svarīgi eh, raudzīties, kāda ir procedūra citi, attiecībā uz citiem ekonomiskajiem sektoriem. Īstenojot vispārējo regulu 1 šķērsvī 2003 Te ir vērts paraudzīties, kā tiek precizēts šīs eh, ražotāja organizācijas saskaņā 144. pantu. Par spīti valsts intervenču eh, īstenošanai un eh, krīzes apstākļiem jāparedz iespēju fiksēt cenas ar dalībvalstu un komisijas līdzdalību, lai uh, skartie sektori netiktu pilnīgi pakļauti bankrotam. Runājot par uh, vīna, cukura un piena jūtīgiem nozarēm. Alberta Dese ziņojums pagājušajā gada jūnijā saņēma plašu atbalstu. Attiecībā uz piena nozari Eiropas parlamenta rezolūcija mm, paredzēja pietiekošas līdzekļus periodam pēc 2014. gada. Runājot par vīnu un cukuru, es pilnīgi atbalstu parlamenta nostāju paildzināt eh, cukuru kvotas līdz 2020. gadam, un es aicinu šos divus režīmus pārskatīt. Un tomēr Es uzskatu, ka attiecībā uz pienu, uz cukura sektoru ir jāparedz šis mehānisms, kuru jau komisija ir izmantojis uz ad hoc pamata jau vairākus gadus. Uh, cukura nozara pastāvīgi nonāk eh, problemātiskā situācijā. Jāparedz eh, tāds instruments, lai komisija varētu rīkoties ātrāk nekā tā to dara šodien, tad, kad nozara to pieprasa. Eh, šīs nozares iesaistīto pušu nostāja ir bijusi ļoti atšķirīga, un šie viedokļi šim nav vēlē, nav tuvinājušies. Mūsu visu interesēs būtu Uh, at, atteikties no šīs stūrgalvīgās nostājas katram, uh, kas ne pie kā labi nenones. Un runājot par palīdzības uh, režīmu dārzeņu un augļu skolām, piena programmas skolām un tā tālāk. Man, es augstu vērtēju komisijas tekstu un vēlos te uh, pamat aktos iekļaut šo te šīs definīcijas un vispārējos noteikums. Kastro ziņojuma saistībā uh, te bija ierosinājums saskaņot uh, TKO ar Lisabonas līgumu. Un uh, tas tika atbalstīts, un arī šajā virzienā ir mani grozījumi. Uh, Runājot par dārzeņu un augļu sektoru, pieredze ir pierādījusi, ka jā, jāveicina tādas metodes, organizācijas metodes, kas ļauj ražotājiem sasniegt nepieciešamo lielumu, lai viņi kaut kā varētu darboties tirgu. Tāpēc prog operatīvajām programmai jātaino šī reālā situācija lai ražotāju organizācijām būtu tavs, savs vārds te sakāms, un lai būtu paredzēts arī tāds operatīvais eh, fonds, kas eh, būtu paredzēts tieši krīžu gadījumā. Es varētu sacīt, ka šis eh, komisijas teksts ir reāls izaicinājums mūsu komiteju, jo šis teksts vairāk nekā citi ataino to vīziju, uh, kādā mēs gribam skatīt šīs pārmaiņas lauksaimniecības sektorā, taču ir interesi ļoti dažādas un līdz ar to arī uh, idejas ir dažādas. Runājot par piena pakotni, par šīm sarunām, es tajās arī uh, piedalījos un šajā tekstā izpaužas visam nelielas izmaiņas. Uh, mēs tomēr varētu vienoties uh, vispārējās vadlīnijās, politiskajā skatījumā, lai panāktu vienošanās padomē. Un tieši šādā gaisotnē gaidu jūsu priekšlikums, jūs jaunās idejas, lai uzlabotu noteikums, ar kuriem nāk lai savā priekšlikumā, un lai TKO būs efektīvāka, lai atbilstu kopējas lauksamniecības politikas mērķiem. Un nobeigumā vēlos pateikties agri komitejas personālam, parlamentu juridiskajam dienestam un, protams, Dunīgiem, manam asistentam un visiem citiem, kas ar man palīdzēja un atvainojos tulkiem, ja runāju brīžiem par ātru. Paldies! Mišel, jūs esat tiešām veicis uh, izcilu darbu. Mēs esam jums ļoti pateicīgi, jo šis jautājums ir ļoti sarežģīts, sarežģīts arī no juridiskā aspekta. Un tādēļ tiešām mūs ļoti iespaidoja jūsu skatījums uz šo jautājumu. Liels paldies! Tagad uzsāksim debates. Uh, Uh, viss ir vienkārši. Patiesībā gandrīz visi deputāti arī ir pieteikušies debatēs. Uh, vispirms došu ēnu uh, referentei. Jā, paldies. Centīšos izteikties lakoniski, lai dot iespēju arī citiem kolēģiem uzstāties. Vispirms vēlējos pateikties Dantāna kungam par viņa izcili veikto darbu. Uh, šo uh, debašu laikā, kas ir ilgušas jau mēnešiem, komisijas deputātiem ir izdevies panākt vienošanos, un tas arī atspoguļots ziņojumu tekstā. Mēs visi apzināmies, cik svarīgi, svarīga ir KLP reforma, arī uh, attiecībā uz uh, tiešo, tiešiem maksājumiem un, un citām subsīdijām. Uh, un uh, šīs reformas ir nepieciešamas, lai varētu tikt galā ar pašreizējo situāciju un garantēt šīs nozares nākotni. Uh, Šis dokuments ir ļoti tālējošs, tur ir iekļauti tādi jautājumi kā konkurences noteikumi un kā izņēmumu lauksaimniecības nozarei. Esmu jau iesniegusi grozījumus par piena pakotni, un tie ir iekļauti šai dokumentā, ir ļoti svarīgi, lai nacionālās varas iestādes rīkotos saskaņotā veidā visās dalību valstīs, bet tas joprojām tā nav. Eh, jāatzīst, ka ir situācijas, kurās konkurences noteikumi dažādās dalību valstīs tiek interpretēti atšķirīgi un trūkst koordinācijas šai jomā. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai tādu nodrošinātu. Runājot par ražotāju un starp profesionālām organizācijām, man ierosinājumi ir iekļauti šai uh, tekstā atbilstošā veidā, protams, varētu vēl dažus punktus uzlabot vai grozīt, bet kopumā gribēju vēl tikai uzdot vienu jautājumu mūsu referentam. Kād mēs runājam par rīsa atsaucas cenu, to vajadzētu aktualizēt, jo šī cena jau diezgan ilgi nav mainījusies, un tas mums ļautu arī pārskatīt eh, tātad rīs atsaucu cenu. Runājot eh, par šo eh, ziņojumu, jūs šeit runājat par sezonalitātes jautājumu augļu un dārzeņu cenām, bet jūs arī 89. jautā grozījumā runājat par augļu un dārzeņu dārzeņu cenu, bet tagad šis 89. grozījums ir svītrots. Gribētu zināt, kādēļ tā tas ir. Tālāk par 93. grozījumu un olīvu eļu un e, extra virgin olīvu eļu. E, ļoti svarīga ir šī cena un mūsuprāt arī tā būtu uh, jāaktualizē tālāk par 100 un 101 grozījumu. Gribēju lūgt no jums apstiprinājumu, vai šis intervences mehānisms tiks iedarbināts automātiski, kā tas ir attiecībā uz pienu, mm, un neatkarīgi no no šiem sektoriem, manuprāt, šajā sarakstā būtu jāiekļauj arī truša gaļa. Protams, grūti būtu sastādīt tādu sarakstu, kur ir iekļauti visi pārtikas produkti, jo tomēr pastāv vienmēr risks, ka mēs varētu kaut ko aizmirst, bet vajadzētu izveidot tiesisko pamatu, lai uh, varētu ņemt vērā nepieciešamības gadījumā noteiktas nozares un iedarbināt šo mehānismu arī citās nozarēs. Uh, Tāpat eh, nesaprot, kādēļ no pamata regulas ir pazudusi atsauce uz eh, augļu un dārzeņu pārstrādes, eh, pārstrādātāja apvienības, jo, piemēram, ir noteikti izņēmumi cukuram, pienam un vīnam, un tādēļ es gribētu iesniegt uh, Uh, grozījumu attiecībā uz šo pamat regulējumu. Tālāk runājot par 48. pāntu par vīnkopības sektora subsīdijām. Šeit vajadzētu runāt par materiālām un nemateriālām investīcijām un ņemt uh, vērā uh, Uh, tirgus uh, pētījumu rezultātus un augstākās likmes nolikt ražotāju organizācijām saskaņā ar 106. punktu pantu. Vēlreiz gribēju uzslavēt referentu par piena pakotni un arī atbalstu uh, Uh, to, ka cukurkvots jāsaglabā līdz 2020. gadam un arī stādīšanas tiesības jāsaglabā vīna, vīnkopības nozarē. Manuprāt, mums ir jāņem vērā arī tas, par ko esam nobalsojuši citos uh, ziņojumos un ko ir pārņēmis Dantānkungs savā ziņojumā. Un vēl es tagad gribēju uzdot konkrētu jautājumu komisijai par uh, mā, eh, par mārketinga normām. Rodas tāds iespējas, ka tagad ir ieviesta vienota tirgu, kopējā tirgus organizācija, bet attiecībā uz augļiem un dārzeņiem šeit tomēr ir uh, parādījušās izmaiņas, šeit vairs nav atsaucis pamat uh, regulā. Vai jūs varētu paskaidrot, kādēļ tas tā ir, vai šeit kaut kas ir aizmirsts, vai ir tas darīts ar nodomu? Un es gribētu dzirdēt skaidrojumu no komisijas pārstāvju puses. Un vēl noteikumā vēlējos, nobeigumā vēlējos pateikties Dantāna kungam un e, visiem citiem, kas mums ir tehniski palīdzējuši mūsu darbā un palīdzējuši mums nonākt pie šāda rezultāta. Paldies! Es eh, vēlos mūsu komiteju vārdā sveikt Edriku eh, Andrejā, kurš aizvieto Stefanu Leko, Lefolu, kurš tagad ir kļuvis par Francijas lauksaimniecības ministru. Un tagad vārds Jose Kast. Äh, Vēlētos pateikties referentam par to, ka viņš tik plaši mums pastāstīja par savu ziņojumu. Jā, protams, ir diezgan grūti uh, tulkiem, ja tik detalizēti tiek skatīts kāds jautājums un uh, tiek lasīts uh, tik ātri, bet man ir kāds jautājums. Šeit ir runa par priekšlikumu attiecībā uz automātisko intervenciju. Tas man šķiet izskan kā tāds trauksmes zvans. Uh, ir jāatcerās, ka mēs e, nedzīvojam šeit e, sviesta kalnos un e, nedzīvojam pie ķīseļu upēm. Mums ir jāatcerās, ka automātisms neiet kopā ar krīzi. Tieši tāpēc mums ir jāatcerās, ka pārstrādātāji noteikti vēlēsies izmantot šo automātismu, lai ietekmētu tirgu. Ar to mums būtu jārēķināts. Es domāju, ka mums vajadzētu uzmanīties, jo pretējā gadījumā mēs senā, panāksim mūsu vēlamajiem rezultātiem pretēju rezultātu. Ir jāatcerās, ka krīzē ir vajadzīgi citādākie mehānismi. Mēs eh, nevaram šeit izsūkt visu naudu no agrārā sektora. Mums ir jāatcerās par to, ka šim priekšlikumam ir jābūt pietiekami vērtīgam. Galu galā mēs eh, katru gadu samazinam finansējumu eh, lauksaimniecībai. Mēs vēlamies finansējumu nodrošināt gan pirmajam, gan otrajam pīlāram, bet kur tad mēs ņemsim eh, šo naudu? Ja mēs samazināsim finansējumu, tad eh, kāda būs ietekme eh, šim samazinājumam? Es uzskatu, ka mums ir vajadzīgs pietiekam daudz līdzekļu. Galu galā, ja šī intervence būs automātiska, tad mums vienmēr būs vajadzīgas naudas rezerves, lai varētu nodrošināt šo automātismu. Uh, Tāpat arī mums ir jādomā par to, ka mēs nedrīkstam pārāk stiprināt eh, ražotājus. Jā, protams, eh, pašos pamatos ir skaidrs, ka ražotāji ir jāatbalsta, bet tajā pašā laikā mēs nedrīkstam radīt jaunu, negodīgu līdzsveru trūkumu. Galu galā tāds varēs rasties, ja mēs sāksim pārāk stiprināt ražotājus. Tad noteikti pārstrādātāji sāks sūdzēties. Ja runa par ražotājiem, tad ir jāatcerās, ka valstīs ir atšķirīgas tiesību sistēmas. Proti, vēlētos norādīt uz atšķirībām starp kopienas tiesībām un Vācijas tiesībām. Tāpat arī būtu svarīgi atcerēties, ka, ja mēs vēlamies redzēt eh, krīzes instrumentus, un ja mēs eh, vēlamies eh, piešķirt naudu par to, ka ražošana tiek samazināta, uh, vai arī mēs vēlamies šeit stiprināt piena ražotājs, tad mums ir jāatcerās, ka šis e, finansiālais atbalsts, kas e, tiek prasīts daudzās jomās, būs bīstams lauksainiecības budžetām. Mums ir jādomā arī par budžeta līdzekļiem, par kuriem spriež padome. Agrāk Tika arī ziņots par to, ka cukura tirgus reforma būtu jāpagarina līdz 30. gadam. Es vēlētos norādīt eh, komisijai, ka cukura reforma sākotnējā versijā nebija īpaši laba, arī pārstrādātajā versijā tā nebija īpaši laba. Un ja mēs vēlēsimies tagad vēl kaut ko mainīt, vēl eh, reformēt šo cukura reformu, tad eh, atklāti sakot, tā vispār būtu pat jālikvidē. Uh, Manuprāt, šeit vajadzētu teikt, ka references cenas varētu būt kā tāds atsaucas punkts, bet šīs references cenas vienmēr būtu jāpārbauda, un tieši tāpēc mums vajadzētu arī noteikt skaidrus kritērijus, kādā veidā mēs nonākam pie šīm references cenām. Tam, protams, ir jānotiek arī padomē šādām diskusijām, bet ir jāatcerās, ka references cenu aprēķināšana ir diezgan matemātisks uzdevums, un to varētu veikt komisija. Tāpat arī mums skaidri vajadzētu norādīt, eh, kas īsti ir krīze. Protams, mēs nevēlamies sākt strādāt uzreiz, eh, skatoties uz krīzes situācijām, bet mums eh, ir jādefinē, kas tad īsti ir krīze, tas ir mūsu pienākums jo galu galā mēs arī esam viens no lēmumu pieņēmējiem. Tāpat arī mums ir jādomā, kāda uh, būs uh, reakcija uz krīzi. Galu galā tiesība aktos ir skaidri norādīts, uh, kā mums ir jārīkojas, proti mums ir jāņem vērā mūsu bāzes normatīvie akti. Ja mēs vēlēsimies visu noregulēt paši, tad uh, turpmākajos gados mēs būsim rīcība nespējīgi. Uh, Tas būtu viss no manas puses. Gribu atstāt laiku arī pārējiem runātājiem. Paldies, Brita! Kolēģi! Manā runātāja sarakstā ir vairāk nekā 20 vārdu, tāpēc lūdzu būsim organizēti. Protams, Mišelam Dantānam ir ļoti komplicēts ziņojums ar ļoti daudziem grozījumu priekšlikumiem, un mēs nevarēsim skatīt eh, katru grozījumu atsevišķi, taču varbūt būtu labi uzdot jautājumus, konkrētus jautājumus eh, gan referentam, gan komisāram, eh, gan komisijai, tā lai komisija varētu atbildēt. Kad viceprezidents Žozē Bovē, uh, paldies, priekšsādātāji kungs, atvainojos par aizkavēšanos. Ja vilcieni vienāk laikā to neviens nepamana, bet ja nokavējās, tad jau tas visiem redzams. Vispirms vēlējos pateikties Mišelam Dantānam par viņa veikumu. Uh, gribu norādīt, ka viņš šai darbā iesaistīja tiešām visus ēnu referents, ka viņš mūs katru dienu informēja par darba virzību uz priekšu, un tas mums arī palīdzēja uzņemties atbildību par šo darbu, un tādēļ šīs dienas priekšlikums par TKE tirpus kopīgu organizāciju iet pareizā virzienā, šeit ir pozitīva dinamika. Es tādēļ nepievērstīšos pozitīvajiem aspektiem, kaut arī gribēju uzsvērt, ka ir daudz kas darīts ražotāju un um, starp profesionālu organizāciju jomā tas ir 106, 106, A, 108 eh, punkts, tāpat 142, 143 pāns par izņēmumiem attiecībā uz konkurences noteikumiem, jo tiešām tas, kas šodien traucē sarunas par TKO, ir uh, tas, ka ir jāņem vērā šie konkurences aspekti, un es ceru, ka mūsu lauksaimniecības komiteja atbalstīs mūsu nostāju, atbalstīs mūs arī parlaments, un mēs varēsim pārliecināt arī komisiju un padomi. Tālāk par uh, tirgus uh, darbības traucējumiem mums ir nepieciešami uh, instrumenti, kas mums palīdz ātri risināt krīzes. Tas tiešām ir ļoti aktuāls jautājums, mums jāvirzās uz priekšu. Un vēl viens jautājums, kas vēl nav izlemts jautājums, kā darīt ar šo kopīgo fondu un ar ieņēmumu garantēšanu. Manuprāt, tas nav jādara otrajā pīlārā Tas mums ir jāizdiskutē uh, pēc būtības, ņemot vērā Kapula Santos ziņojumu. Un mums ir jāizlem skaidri un nepārprotam šis jautājums. Un vēl pēdējais punkts, par ko vēl, vēlējos runāt, ir jautājums par eksporta subsīdijām. Šajā jautājumā mums ir jābūt ļoti skaidrai nostājai. Un pēdējais uh, piemērs no Francijas attiecībā uz DU kas ir uh, putnu gaļas ražotājs. Kas notiek tad, ja tiek radīta mākslīga situācija? Dū šobrīd saņem 70% Eiropas subsīdiju putnkopībā Francijā, un tas ir pilnīgi absurds, ka uh, viens uzņēmums desmit gadu laikā saņem miljārdu eiro, lai eksportētu putnu gaļu uz trešajām valstīm. Mums šī situācija ir jāaptur. Ja tiešajām, tiešiem maksājumiem mēs vēl um, maksājam eksporta subsīdijas, un tas viss novērt pie, pie uh, graudu patēriņu pieauguma, un uh, šāda prakse mums ir jāpārtrauc. Paldies, Žozē. Skotas kungs. Paldies, priekšsēdētāji pateicos Mišelam Dantānam par viņa lielisko veikumu. Ir trīs jautājumi, kas man īpaši interesē. Pirmais ir stādīšanas tiesības vinkopībā, ko pagarinātu vajadzētu līdz 2030. gadam. Tāpat uh, rezervju veidošana. Uh, tas ir ļoti svarīgi, lai piesaistītu jauniešus šīm nozarēm, tādēļ, ka lauksaimnieku vidējais vecums ir liels. Nākošais jautājums ir ražotāju organizācijas. Šeit es arī pilnībā piekrītu. Gribēju pievērsties vien, vienam jautājumam detalizētāk. Uh, lauksaimniecībā ir uh, daudz strādājušo, kas strādā nepilnu darba uh, laiku, un Itālijā ir 2008. gadā ir izveidota īpaša certifikāta sistēma, lai maksā, apmaksātu e, tādus e, pagaidu darbu veicējus, un e, tas ir vērsts uz to, lai cīnītos pret nelegālo nodarbinātību un arī iesaistīt darba tirgu tos, kas bija izslēgti no šī tirgus. Un šeit ir uh, īpaši runa par sezonas darbiem, kā vīnkopībā un augļu un dārzeņu audzēšanā. Un būtu labi iekļaut šādu varbūtību arī kolēģi ziņojumā, paredzot šādus īpašu apmaksas certifikātus. Paldies, saka priekšsēdētājs. Eh, ir patīkami dzirdēt tādu labi pārdomātu un grūtu jautājumu sakopotu pa atsevišķām nodaļām pārskata ziņojumu. Es esmu gandarīts par to, ka daudz jautājumu ziņojumā, manā izpratnē, tiek atspoguļoti pareizi. Tāpat laikā ziņojumā ir paredzēts, ka Eiropas Savienības eh, lauksaimniecības produktu imports vēl palielināsies, un to lēš pat par kādiem 20%. Šī sakarībā man šķiet, ka mums vajadzētu mūsu komitejā speciāli izskatīt Eiropas Savienības ārējas tirdzniecības politiku un tās saistību, tās ietekmi uz nākotnes kopējo lauksaimniecības politiku pašā Eiropā. Jo importa palielināšana tā vai citādi katrā ziņā atsauksies uz to, ko mēs saplānosim šeit kopējā lauksaimniecības politikā. Nu, ko es te saprotu? Pirmām kārtām Eh, par tiešajiem maksājumiem zemniekiem. Vēl ar vienu mēs nevaram galīgi pateikt, ka tiešie maksājumi zemniekiem ir izlīdzsvaroti visās valstīs un vesela virknē jauno dalību valstu, tenī skaitā Latvijā, kuras zemniekus es arī šeit daļu pārstāvu, eh, tie vēl ar vienu atpaliek no Eiropas Savienības vidēja par eh, vairāk nekā pusi no to, ko saņem citim arī mm, vat, atbalsts augļu un dārzeņu ražotai grupai e, tiek pārcelts e, uz lauku attīstības e, pīlāru. Arī tas prasa, lai mēs par to padiskutētu. Un, ja runājam par kvotām, tad cukura kvotas atsau, atcelš, atstāšana un piena kvotas atstāšana līdz 20. gadam uh, kā arī m, mm, vīna kvotas līdz 30. gadam, nu, manā uzskatā tas būtu pieņemams. Bet tāpat laikā mana grupa uzskata, un arī mal, mana valsts uzskata, ka tas būtu pieņems, bet mana grupa uzskata, ka to vajadzētu pārskatīt. Bene. Eh, colleghi, allora adesso sono finiti i relatori ombra. Colleghi, Tas nozīmē, ka ēnu referenti visi ir izteikušies, tāpēc es tagad gribētu aicināt visus eh, savu uzteikšanās laiku ierobežot līdz trīs minūtēm. Kalnietis eh, kundze un pēc tam Eņu. Uh, thank you, Mr. Uh, president. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārtām es vēlētos paust savu abrīnu par uh, izcilo un rūpīgo darbu, ko ir paveicis referents attiecībā uz Eiropas komisijas priekšlikumu. Es vēlētos piekrist referenta pieejai, proti ir jāstiprina lauksaimnieku uh, spēks tirgū. Tāpat arī es apsveicu tos grozījumus, kas stiprina ražotāju organizācijas, kas uh, ļauj uh, piedalīties līgumu sastādīšanā eh, un arī eh, cīnīties par konkurences tiesību grozīšanu. Ir jāatcerās, ka um, lauksaimniecībai ir jābūt tādam kā izņēmumam konkurences tiesībās. Ir jāpiešķir lielākas tiesības ražotāju asociācijām un arī starpnozaru organizācijām, tā lai darbs varētu ritēt eh, veikli un efektīvi. Taču attiecībā uz cukuru Es nevaru piekrist referentam, kad viņš saka, ka cukura kvotu sistēma ir jāpagarina līdz 2020. gadam. Mēs Latvijā uzskatām, ka 2016. gads ir pareizais laiks, kad varētu likvidēt cukura kvotas. Uh, Tādējādi tiek eh, samazināta biešu ražošana, tāpat arī tiek samazinātas cukura cenas Eiropas Savienībā. Ja mēs vēlamies pielāgot eh, cukuru tirgu pasaules tirgumu un samazināt eh, importu cukura jomā, ir jāatcerās, ka 24 no 27 dalību valstīm saskaras ar problēmām cukura piegādē pēdējo gadu laikā. Tāpēc cukuram nevajadzētu būt vienīgajai plašpatēriņa precei, kas eh, tiek regulēts ar kvotu režīmu līdz 2015. gadam. Ir jāatcerās, ka cukuru rūpniecība ir ievērojami ieguvusi no restruktūrizācijas perioda pēc pēdējās reformas 2006. gadā. Tas būtu viss, ko es vēlējos teikt, un eh, pārējo, ko vēlējos minēt, es iekļaušu savos grozījumos, ko iesniegšu par šo ziņojumu. Vēlreiz vēlētos pateikties Dantēna kungām par viņa izcilo darbu. Paldies! Sandra, e adesso... Paldies, Sandra! Tagad Eņu kungs, un pēc tam Jēglis kundze. Es vēlētos sveikt Lafola kungu par to, ka viņš ir kļuvis par jauno lauksaimniecības ministru, un neskatoties uz to, ka viņš ir francūzis un sociāls, es ar viņu tīri labi satiku. Uh, Esmu pārliecināts, ka jūs visi um, zināt, ka viņš bija visizskatīgākais cilvēks eh, vīrietis eh, šajā komitejā. Noteikti, ka dāmas šajā komitejā ir vīlušās, un varbūt mēs redzam arī, kas ietekmē Francijas rezultātu, vēlēšanu rezultātus. Ir jāatcerās, ka mm, cukuru nozare šķiet ir izdzēstā no lauksaimniecības nozares Eiropas Savienībā. Jāatcerās, ka cukurs ir ļoti pieprasīta prece. Tā kā Lielbritānijas biešu ražotāji nav varējuši gūt labumu no šīs situācijas, Lielbritānija jūtas kā liela zaudētāja. Ilgi pirms Eiropas Savienība iejaucās mūsu rūpniecībā, um, biešu um, ražošana um, pastāvēja mūsu valstī, un tas nāca par labu visiem, tā skaitā arī tiem, kuriem vajadzēja darbu. Šķiet, ka komisija vēlas izvairīties no apvainojumiem, ka tā ir ļaunprātīgi izmantojusi savu varu. Šeit es gribētu atsaukties uz um, grozījumu numur 362. Esmu vīlies attiecībā uz Lielbritānijas valdības nostāju. Es piekrītu iepriekšējai runātājai. Ja cukuru kvotas tiks eh, likvidētas ātrāk, tad tas nāks par sliktu visai uh, cukuru rūpnieku noz nozarei. Tagad dod vārdu Jēgles kundzei. Lielas paldies priekšēdētājs, sirsnīgs paldies uh, referentam un uh, paldies uh, īpaši uh, Dantēna kungām par to, ka viņš ir sagatavojis tādu visaptverošu ziņojumu. Šis ziņojums ietver ļoti daudz sīku, interesantu detaļu, un tās visas ir vērstas uz lauksaimnieku labāku nākotni. Es domāju, ka mums visiem vajadzētu saprast, ka e, lauksaimniecība ir daļa no iekšējā tirgus, un tāpēc e, konkurences tiesības vajadzētu pielāgot. Šiem noteikumiem vajadzētu būt e, vienādi piemērojumiem visā Eiropas Savienībā. Uzskatu, ka tas ir pamatprincips. Attiecībā uz piena nozari esmu pārliecināta, ka uh, tas ir labs pamats, ko mēs varam izmantot, ko mēs varam izmantot turpmākajā darbā kā tādu pamatu. Tika runāts arī par references cenām. Tas ir tāds kā izšķirošais eh, mirklis. Tas tika izmantots kā piemērs tam, ka situāciju var arī mainīt tad, kad e, tas ir vajadzīgs. Es uzskatu, ka vajadzētu stiprināt e, ražotāju organizācijas. Ir jāveicina ražotāju asociāciju mm, darbs, tā lai tās varētu sadarboties kā līdzvērtīgi partneri. Paldies, e, Elizabete. Ulrika, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos sirsnīgi pateikties Dantēna kungam par viņa darbu, bet tāpat arī es vēlētos pateikties viņa kolēģim, kurš arī ir devis lielu ieguldījumu šī ziņojuma tapšanā. Tā kā man nav pietiekami daudz laika, lai izteiktu šeit slavinājumus, es gribētu koncentrēties uz tām lietām, kas man šķiet problemātiskas. Man ir radies tāds iespējas, ka mēs esam atgriezušies 80. gados. Es piekrītu tam, ka mums ir vajadzīgas ražotāju asociācijas un starpnozaru asociācijas, tā lai tās varētu savā starpā labi sazināties. Taču tad, kad es lasu, ka eh, privātiem krājumiem vajadzētu pastāvēt tāpēc, lai varētu rīkoties arī tādās situācijās, kad cenas ir pārāk augstas, tad man tas īsti nepatīk, jo ir jāatcerās, ka uh, jaunie lauksaimnieki tuvāko gadu laikā tādā gadījumā ļoti ciestu. Tāpat arī mums vajadzētu domāt par kritiku, kas tiek pausta par dažādiem jautājumiem. Ja runa par intervenciju, tad, manuprāt, tas ir tikai un vienīgi krīzes instruments un nekas vairāk. Ja mēs vēlamies to paplašināt, proti, ja ir runa par sviestu, tad no 30 līdz 70 tonām, tad tas man šķiet ļoti problemātiski. Un es gribētu teikt, ka daudzus gadus mēs esam teikuši, ka lauksaimnieki ir nedaudz piemirsti tirgu, tad eh, mums vajadzētu turpināt iet pa šo ceļu. Mēs nedrīkstētu šeit likt šajā ceļā liekus šķēršļus. Galu galā ir jāatcerās, ka mēs dzīvojam vienotajā tirku, un mēs nedrīkstam šeit ieviest kaut kādus negodīgus nodīk, nodokļus. Marks Lūdzu un Tādo Loničiks. Ar jā, arī es gribu uzteikt Mišela Dantēna darbu. Tas ir arī interesants. Tad šis eh, galvenais virziens, kā viņš to ir definējis, uh, Eh, ir tāds, par kur var piecāties tikai lauksemnieku ražotēt. Bet runājot par drošību, skaidrs, ka ražotājiem šis skatījums ir ļoti svarīgs. Arī atskaites cenai, atsauces cenai ir liela nozīme. Te, protams, jāņem vērā arī attīstība tirgu un arī cik daudz izmaksā ražošana. Tas manā skatījumā ir ārkārtīgi svarīgi un tas arī attiecas uz uh, valsts intervencēm, lie, uh, sviestam, uh, uh, sviestam vai pienam, un es augstu vērtēju arī, ka te ir noteikti 70 uh, tūkstoši tonu. Un uh, svarīgi, ka valsts uh, sektoram te ir paredzēta uh, nozīme. Uh, lauksemniecības eh, nozarē, eh, iesaistītajiem operatoriem, un svarīgi, ka te ir paredzēts krīzes gadījumos, ka valsts sektoram te arī kas sakams. Ražotāju organizāciju uh, lomas palielināšana attiecībā uz uh, tirgu Mēs zinām, ka to iesaist līdz šim tirgū ir bijusi nenozīmīga, svarīgi, ka te tiek uzsvērta Uh, lauksaimniecības organizācija, piena lauksaimnieku organizācija loma tirgu. 42. pants līdz šim netika iedarbināts, kaut arī tas jau sen pastāv. Tā tad uh, ziņojums šai ziņā pavar uh, durvis piena nozarei strādājušiem. Un ņemot vērā lielo krīzi, kur esam piedzīv, eh, piedzīvojuši, es atvainojos, ka runāju ilgi, vairs ilgi negribēšu izteikties. Tā, tā. Atbalsts, kas paredzēts eh, ražotājiem, kas samazinātu savu ražošanu vai arī kaut kādu eh, papildu noteikumu, arī tas manā skatījumā ir pareizs risinājums. Cukurnozara Es uh, atbalstu šo produktu, šo mm, palīdzību mm, līdz 2020. gadam pagarināt. Un es augstu vērtēju arī to, ka cukura kvota varētu tikt integrēta un tā paredzētu struktūrālu līdzsvaru tirgū. Tas ir svarīgi ar šodien arī nākotnē un uh, runājot par vienošanās par 2030. gadu, te es daudz negribu izteikties, bet par stādīšanas tiesībām attiecībā uz vīnu, te ir, protams, jādomā par uh, uh, visu to um, ģimeniska rakstura, ģimen, uzņēmumu uzturēšanu un uh, ainavu uzturēšanu. Te man nekādi nav komentāri, arī neko negribu kritizēt. Uh, Es tikai vēlreiz gribu uzsvērt to, kādā virzienā ir strādājis referents. Es to ļoti atbalstu. Paldies, Marka Oleniča kungs un tad Magīnes kungs. Paldies, priekšsādātā. Es esmu ļoti pateicīgs referentam par viņu īstenoto darbu, un es gribētu uzsvērt to, ka komisijas priekšlikums ir labāks komitejas priekšlikums labāks eh, par eh, to, kādu mēs no komisijas esam saņēmuši. Referents nāca klājā ar dažām lieliskām idejām. Tā tāda ir runa, piemēram, par atsaucu cenu palielināšanu un atbalstu ražotāju organizācijām. Es gribētu uzsvērt, ka šis dokuments par tirgus risinājumiem lauksaimniekiem ir ļoti svarīgas pēdējo, pēdējās desmitgadus laikā. Eh, šīs eh, ir bijušas tieši lielākās problēmas. Uh, viena krīze lauksamniecības nozarē sekojusi citai, un risinājumi, kas tika līdz šim pieņemti, ne ar vienu bija tādi, kas kaut ko pozitīvu mainīja. Tas neatiecās ne uz piena nozari, ne uz cukura nozari. Cenu nestabilitāte nozīmē to, ka tiešie maksājumi un citi līdzekļi, kas tika piešķirt vēl ar vienu ražotājiem, nebija pietiekoši. Līdz ar to šī ideja ir lieliska ka šajā dokumentā tiek ņemti vērā visi iepriekš minētie fakti. Vēl es gribētu ko sacīt par cukura kvotu periodu paildzināšanu līdz 2020 gadam. Man tas nešķiet saprātīgi. Mēs līdz šim kritizējam piena kvotas un cukura kvotas, to, kā tās darbojas, taču tās pastāv. Un tas fakts, ka šāds golds vēl ar vienu pastāv, rada milzīgs problēmas tirku. Un ja mēs šodien atkal vēlamies paturēt šīs golds, tad kāpēc tikai līdz 2020 gadam? Kas tad mainīsies? Ja jūs uzdod šo jautājumu man, cukura kvotām vispār nav nekāda pamata eksistēt. Paldies! Um, Mariet, un tad Līs kundze apsveic referentu, tas ir milzīgs steps, ko viņš ir pateicis, un mēs nevaram to izanalizēt pilnīgā šodien. Bet daži īsi jautājumi komentāri no mans puses. 391. grozījums attiecībā uz atbalsts sniegšanu tiem ražotājiem, kas samazina ražošanu un sankciju izvēršanu pret tiem, kas nesamazina to ražošanu. Es saprotu, kas te ir domāts, taču to īstenot būs grūti, jo ir grūti, tā sakot, ieslēgt un izslēgt piena ražošanu tādā veidā, kā mēs to vēlotos. Tātad būtu nepieciešams uh, smalkāk analizēt un aklējā ar komentāru. Un otrais novarams nu, no manas puses ir par starpnozaru uh, organizācijām un ražotāju organizācijām. Tās ir spēcīgas dažās dalībvalstīs un citās atkal nav. Tāpēc mums ir jāuzmanās par šādu universāru, universālu risinājumu. Mēs gribam atbalstīt ražotājus visā pārtikas ķēdē, taču jāņem vērā, ka situācija atšķirīgās valstīs atšķirs. Tālāk par cukura kvotām. Daži kolēģi jau ir pauduši savas bažas par šo subsīdiju pagarnāšanu līdz 2020. gadam. Manā valstī cukura nozačko priekšēšajām reformām vispār nav. Tad varbūt referents varētu ņemt vērā, ka tās valsts, kurās cukura nozars vairs nav, varētu mazliet atvieglot eh, viņām eh, šo situāciju, ja eh, cukura kvotas tiek pagarinās līdz 2020. gada. Un ceturtkārt, runājot par konkurences tiesībām. Es domāju, mums ir nepieciešams uh, kaut kāds kopīgs uh, konkurences tiesību īstenošanas elements uh, lauksaimniecības nozarē, tā lai mums būtu kopīgi noteikumi un iekšies uh, vienotais tirgus maksātu, uh, darbotos vienā tā, tad es augstu vērtētu šādas konkurences tiesības, ja tās reāli darbotos. Tātad es gribētu veicināt diskusijas par šo jautājumu. Un piektkārt, lauksaimniecības politikas reformas elements šai ziņā ir tikpat svarīgs kā tiešie maksājumi, un iespējams, ka tam būtu jāpievērš tikpat liela uzmanība kā tiešo maksājumu jautājumi, jo te ir runa par iekšē tirgu struktūru un par to, kā risināt problēmas. Tad es gatavu strādāt ar referentu, tālāk attīstot viņa idejas un varbūt komisija un eh, referents varētu atbildēt dažiem no maniem jautājumiem. Paldies un komentāri. Paldies, Mariet Lulingas kundze un tad eh, Herberts Dorfmans. Jā, paldies priekšsēdētā. Es no savas puses arī vēlos paut atzinību un pateicību Mišelam Dantēnam par šo milzīgo darbu, ko viņš īstenojas. Protams, ka tas ir labs pamats diskusijām. Man ir trīs nelieli jautājumi es varu atbalstīt Magineses kundzes sacīto attiecībā, attiecībā uz eh, priekšlikumu piena sektoram. Man ir jautājums, vai šis priekšlikums atkal ieviest uh, subsīdijas, tad, ja tiek samazināta ražošana, vai tas ir īstenojums praksē, un tad man vēl ir jautājums, no kurienes tad nāktu šie līdzekļi šādu intervenču sniegšana. Dantēna kungs skar arī uh, varozi un uh, citas slimības, uh, kas izraisa nā, uh, bišu saimni izmiršanu. Uh, Eh, jūs zināt, ka mēs ar vienu esam pieprasījuši, eh, lai bišu slimības tiktu ārstētas, un kaut arī šīs slimības nav pilnīgi izskaušamas, lai tās tomēr, lai to apkarošana būtu kopējas lauksamniecības politikas ietvaros. Un tad runājot par eh, stādīšanas tiesībām, vīna nozarē, jūs zināt, kāds ir mans uh, mana nostāja. Es te tomēr nekādu datumu negribētu izvirzīt 2030. gads, piemēram. Es gribētu katrā ziņā, lai tiek saglabāta šīs stādīšanas tiesības un lai nacionāla līmenī un reģionāla līmenī tiktu paredzēta manevra telpa, jeb elastība. Es domāju, mēs par to vēl varētu spriest. Nu, šādi ir man trīs nelielie komentāri. Katrā ziņā paldies priekšsēdētāji. Paldies, Lulīgas kundze. Herberts un tad Martins Ošlings. Jā, danke, Fosit. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlētos pieminēt tikai divus punktus. Pirmkārtām piens. Pagājušajā nedēļā plenāra sesijā es eh, piedalījos debatēs par eh, piena kvotu, kas drīz beigsies un ko mēs darīsim pēc tam. Šķiet, ka komisijas piedāvājumi attiecībā uz restruktūrizācijas pasākumiem un uh, um, tirgus izējas pasākumiem dažiem tirgiem iespējams būs izdevīgi, bet uh, citos uh, tirgos, ja runa, teiksim, par uh, kalnu apvediem, kur uh, pienas ražošana nav iespējama, tad uh, tas uh, īstenībā nedos nekādas reālas alternatīvas, jo šādā formā šī reforma neko nedos. Tieši tāpēc es piekrītu Mišelam Dantēnam, ka mums vajadzētu uh, padomāt par to, kas īsti notiks pēc 2015. gada. Otrs punkts. Kvalitātes pakotne. Mēs eh, zinām, ka pašlaik notiek eh, trialogu sarunas, un iespējams, ka mums eh, neizdosies panākt eh, to, ko mēs esam visu laiku pieprasījuši, proti šī pārvaldība. Šķiet, ka Mišela Dantāna ziņojumā šis temats atkal parādās. Mums eh, vajadzētu arī šeit piestrādāt pie tā, ko mēs eh, neesam panākuši kvalitātes pakotnē sarunās ar padomi. Iespējams, ka mēs varēsim to panākt eh, šajā ziņojumā. Tas būtu no manas puses viss. Paldies, Herbert. Eh, dod vārdu Mārtinam, Hoislinkam un pēc tam Lojušam Kapolus Santos. Jā, manuprāt, Dantāna kungs ir gājis pareizajā virzienā, proti mums ir uh, vajadzīgi skaidri noteikumi tirgumu, un tāpat arī mums ir jāstiprina ražotāji. Šeit esam vienisprātis, un manuprāt, tas ir īstais ceļš. Dažos jautājumos, piemēram, ja runa par krīzes mehānismu ierosināšanu, tad es atceros diskusijas ar komisiju pagājušajā nedēļ plenārsesijā, kur komisija teica, ka piensektorā nav nekādas krīzes, jo e, cenas neatbilst intervences līmenim. Nu, es domāju, ka mums noteikti ir e, vajadzīgi tādi krīzes mehānismi, ko mēs varētu ierosināt arī e, kā prevenciju, proti kā profilakses pasākumus. Piekrītu arī referentam tad, kad viņš runā par to, ka ir jāstiprina ražotāji un ka ir ir jānodrošina regulācija attiecībā uz ražotāju asociācijām. Protams, šī situācija ir sarežģīta, mums vajadzētu uh, noteikt šeit skaidrus noteikumus. Ir jāskatās, kas notiks ar ražotāju asociācijām, vai tās nekļūst pārāk spēcīgas. Es gribētu teikt, ka varbūt eh, šeit nav jārunā vairāk par organizācijām, bet gan par biedrībām. Vācija likumi attiecībā uz biedrībām ir mazliet savādāki nekā uz organizācijām. Tieši tāpēc arī šajā jomā mums vajadzētu rast kopīgus noteikumus. Uzskatu, ka visi varam būt arī vienisprātis par to, ka uh, cukurtirgus reforma un arī vīntirgus reforma ir jāpagarina. Tāpat arī mums ir jādomā par uh, pienu. Galu galā mums vajadzētu uh, domāt arī par to, kas notiks pēc 2015. gada. Uh, Izskatās, ka ar pašreizējiem pasākumiem nepietiks. Referents jau minēja, ka pašreizējā formā piena reforma ir nepietiekama, tieši tāpēc arī mums ir jārunā par piena tirgu pēc 2015. gada. Mums ir jāskatās arī uz ražotāju organizācijām, mums ir jādomā par skaidru mērķu noteikšanu. Šis piedāvājums, ka tiks izmaksātas kompensācijas ražotājiem, kas ražo mazāk, nu, varbūt mēs varētu iet pa šo ceļu, bet mums ir jāskatās, kā funkcionēs nodokļu sistēmas. Tāpat arī mums ir jādomā par kompensācijām. Es eh, domāju, ka šādā formā mēs nevaram veidot modernu lauksaimniecības politiku, proti, ja runa par šīm eksporta uh, kompensācijām. Mums vajadzētu dot skaidrus signālus, kādā virzienā mēs vēlamies iet. Es vēlētos pateikties referentam, vēlētos vēlreiz norādīt, ka daudzos punktos esam viensprātis un noteikti, ka mēs uh, līdzdarbosimies tālākā jūsu ideju izstrādē, tā lai mēs varētu piedāvāt kaut ko labu gan komisijai, gan arī ražotājiem. Lois pēc tam Džons uh, Lajens. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es gribētu apsveikt eh, Mišelu Dantānu par viņa lielisko darbu. Tas, protams, ir labs eh, pamats kompromisam. To visticamāk atbalstīs parlaments, bet, nu, savu lomu te ir eh, katrai politiskai grupai, kādas izmaiņas tā vēlētos ieviest. Tātad es pilnīgi atbalstu uh, mūsu ēnu referenta pausto nostāju. Man ir jautājums, par kuru citi deputāti jau izteicās. Piena nozare. Pagājušā nedēļa tie no mums, kas bija Strasbūrā, iespējams atcerēsies, ka tikai nelieliem izņēmumiem viss, kas izskanēja, nu, Maginēs kundze gan bija izņēmums, viņa izteicās pār, uh, šīs nozars liberalizēšana kā paredzēts, bet visi citi, būtībā visus citus tiešām uztrauca tas, kādas būs sekas šai šī tirgus na, gaidāmai deregulēšanai. Tāpēc es atbalstu Dantēna kunga priekšlikumu. Tomēr man šķiet, ka būs grūti to detalizēt izstrādāt vēl bez šī finanšu aspektu, uz kur norādīja Lulīngas kundze, ir vēl viena lieta. Ja jūs atbalstāt ražotājs, kas eh, uz kādu laiku pārtrauc ražošanu, tas eh, nozīmē, ka šie cilvēki savu ražojumu vienkārši met ārā. Bet jūs nevarat vienkārši izslēgt govi. Tā taču turpina ražot pienu. Tāpēc es uzskatu, ka šī pieeja eh, nav īsti tāda ambicioza salīdzinot ar to, ar ko varētu nākt klājā cukuru un piena nozara. Man šķiet, ka eh, te priekšlikumam jābūt tādam pašam piena nozarei, kāds tas ir vīna un cukuru nozara. Es saprotu, kāda te ir tāda pagaida kompromisa nostāja. Tomēr es gribētu to salīdzināt ar tādu nostāju, kur manā skatījumā ir vairumam parlamentu deputātiem. Proti, uh, atkāpties atpakaļ, ņemot vērā to, cik nestabils ir tirgus un sēnes. Es domāju, ka mums ir jādomā dziļāk, kā varētu šo tirgu organizēt. Paldies! Paldies, Luiši! Wow! Excellent timing! <laughs> Thank you! Nu, Ļoti īstajā laikā jūs man devāt vārdu. Lielas paldies, eh, priekšādātāji. Es vēlētos pateikties kolēģim Dantānam par viņa izklāstu par šo tik komplicēto ziņojumu. Es vēlētos nedaudz eh, komentēt viņa piezīmi par Eiropas Savienības konkurences tiesībām. Viņš teica, ka Eiropas Savienības konkurences tiesību ietvers uh, tiek eh, dažādi tulkots dažādās Eiropas Savienības dalību valstīs. Viņš vēlējās dzirdēt ieteikumus, kā mēs varētu uzlabot šo situāciju, un es gribētu nedaudz komentēt viņu teikto. Nīderlandē saskaramies ar tādu problēmu kā vienošanās nozares eh, iesaistīto vidū. Proti, tas nomnieki uh, investē vairāk eh, sava, sava īpašuma darba metodās, jo viņi ir vienojušies ar, piemēram, eh, universā veikaliem vai eh, citiem izplatītājiem, kā viņi uzlabos labturības standartus un tā tālāk. Un pēc tam šīs investīcijas tiek atmaksātas par lielāku cenu, taču īsnībā viņu pēļņa neuzlabojas. Un šī e, ķēdē starp e, lauksaimnieku un patērētāju norādas nu, to, ka īstenībā nevar panākt tādu vienošanos, kurā e, būtu iekļauts arī cenas komponents vai arī sarežģītā daudzums. Es vēlētos sadarboties ar Dantēne kungu, lai strādātu pie jautājuma, kā nodrošināt, lai šī piegādes ķēde starp ražotāju un patērētāju uh, nodrošinātu ne tikai labāku ražojumu, labāku preci, bet arī labāku peļņu ražotājiem. Jo pretējā gadījumā nav nekādas jēgas uzsākt visus šos procesus, ja uh, peļņa neuzlabosies. Mēs visi zinām, kāda pašlaik ir peļņa lauksaimniecības nozarē. Es vēlētos sadarboties ar viņu pie šī jautājuma. Man ir dažas idejas. Dandēna kungs teica, ka viņš grib dzirdēt idejas šajā jomā, tad viņš noteikti tās no manis arī saņems. Uh, Es vēlētos teikt, ka vislielākais izaicinājums, ar ko mēs saskaramies, spriežot par lauksaimniecības politiku, ir nodrošināt, lai lauksaimnieki saņemtu labāku pēļņu, labāku cenu par savu produktu. Un mums vajadzētu domāt, kā mēs varam to panākt ar reformām lauksaimniecības politikā, bet tajā pašā laikā es uzskatu, ka mums vajadzētu strādāt arī pie konkurences tiesībām. Šis darbu, darbs varbūt pat ir svarīgāks, jo mums ir jāpanāk, ka tas, lai eh, šis sektors kļūtu liberālāks. Kaut galā arī atcerās, ka finansējums lauksaimniecībai arvien samazinās. Tieši tāpēc mums vajag nāksies strādāt pie konkurences un pie cenām. Es noteikti vēlētos sadarboties ar Dantēnu kungu. Vēl gribētu pieminēt cukuru. Viņš teica, ka kvotu sistēma būtu jāpagarina līdz 2020. gadam. Uh, Nesmu liela kvotu atbalstītāja, bet šeit es varu viņam piekrist. Uzskatu, ka mums ir um, daudz jāpaveic uh, šajā starposmā. Es gribētu zināt, ko viņš pārēdz attiecībā uz 2018. gadu. Man ir um, bail, ka situācija ir tāda, ka daudzi ziņojumi būs atkarīgi no tā, vai šī kvotu sistēma beigsies vai nebeigsies. Uh, Tāpēc es eh, gribētu zināt, kas notiek ar, eh, piemēram, kviena, piena eh, nozarī, kur 2020. gads ir beigu gads. Kā mēs varēsim sagatavoties šim starposmam, tātad, ko mēs darīsim, piemēram, 2018. gadā. Es baidos, ka nekas nenotiks, ja mums nebūs um, sagatavota situācija uz šo 2018. gadu. Paldies, Džordž, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pievienoties eh, visiem apsveicējiem, kas mm, pateicās Dantēna kungam par eh, šo lielo ziņojumu. Es vēlētos pirmkārtām apsveikt viņa mēģinājumu vērsties pret padomu un komisiju, kas savukārt vēlas atņemt parlamentam tā pilnvaras proti izmantojot deleģētos aktus. Mēs eh, pēdējo mēnešu laikā esam bez lieliem panākumiem daudz cīnījušies šajā jomā. Es ceru, ka šajā jomā mēs varēsim dot savu iekultījumu arī tad, kad strādāsim pie sīkākām detaļām šajā politikā. Tad, kad es eh, klausījos Dantēna izklāstu, tad es uh, dzirdēju tādas kā atsauces uz uh, regulēto tirgus senākām dienām, kad mēs um, strādājām šādā tirgu. Es ceru, ka uh, viņa daudzie ieteikumi norādīs uz to, ka mēs tomēr neatgriezīsimies šajā regulētajā tirgu. Es domāju, ka mums šajā komitejā vajadzētu darīt visu iespējamo, lai stiprinātu ražotājus. Uh, ir jānodrošina, lai ražotāji tirgu gūtu vislabāko peļņu, bet tajā pašā laikā nedrīkstētu kropļot lauksaimniecības tirgu un uzlikt sodus konkurētspējīgākajiem ražotājiem. Te mēs ietu par tālu. Mums ir jāpanāk vajadzīgais līdzsvars, jo tas galu galā ir visu interesēs. Ir jāatcerās, ka ražotāji ir investējuši savās fermās, tās ir kļuvušas konkurētspējīgākas, un tās ir atkarīgas no vienotā tirgus efektivitātes visā Eiropā. Nedrīkstētu būt tā, ka ražotājiem tiek liekta pieeja visiem tirgiem, balstoties uz vienotiem spēles noteikumiem. Tieši balstoties uz šādiem kritērijiem, mēs arī skatīsim Dantēna ziņojumu, mēs pētīsim, vai visi šie nosacījumi stiprina ražotājus, vai arī šis ziņams iet par tālu un sāk kropļot vienoto tirgu, kas ir ļoti būtisks pamatnosacījums. Es gribētu viņam uzdot jautājumu, lai viņš nedaudz paskaidrotu 156. pāntu, kā tiks eh, paplašināts tā aptvērums, un arī kā tiks eh, panākta šī tā saucamā mīkstā piezemēšanās, kādā veidā mēs varētu uh, sniegt eh, finansiālu atbalstu tiem ražotājiem, kas ražo um, mazāku produkcijas daudzumu, un kādā veidā finansiāli tiks sodīti šie ražotāji, kas pārsniedz kvotas. Nu, šķiet, ka uh, te uh, tiek uh, palielinātas piena kvotas pa aizmugures durvīm. Es nezinu, kādā veidā jūs panāksiet šo mīksto piezemēšanos piena nozarē. Paldies, Džordž! Hāmišs, lūdzu. Liels paldies! Daudz veiksmīgs darbs jau ir šeit īstenots, to es gribētu uzsvērt. Piemēram, te ir runa par ražotā organizāšanu, stiprināšanu, tas ir būtiski svarīgi. Un eh, tas būtu jātiecina ne tikai uz jauniem organizācijām, bet arī uz tām, kas jau pastāv. Vēl es gribētu uzsvērt šādu lietu. Ko tirgu kopīga organizācija varētu izdarīt vislabāk lauksaimnieku? Uh, labā būtu tiešām uh, stabilizēt tirgus un nodrošināt labākas attiecības starp ražotēm tirgiem un starp mūsu tirgiem un tirgiem ārpus Eiropas Savienības. Te, tām ir jābūt TKO ziņojuma uzmanības centrā. Un es nedomāju, ka mums vienkārši būtu jāievieš riska pārvaldības instrumenti. Mums ir arī nepieciešami instrumenti, kas jau iepriekš regulē situāciju, jo, piemēram, piena nozarē, kad, eh, pie, kad piedāvājums neatbilst pieprasījumu, tad eh, tiek ražots par daudz piena un tad uh, pilnīgi izjūg līdzsvars, un to var atrisināt tikai ļoti lēti, eksportējot preci kaimiņiem. Šodienas kontekstā ar struktūrāli augstām centām, ne, cenām ne tikai izēvielām, piemēram, lodbarībai, bet arī citām precēm šai nozare. Šāda veida uh, cenu samazinājums nozīmētu, ka daudzas tūkstošiem saimniecību Eiropas Savienībā vienkārši tik noslaucīt no zemes virses. Un tālāk vēl jautājums par uh, izplatīšanas nozaru. Te nav runa tikai par godīgām attiecībām. Piemēram, Portugālē reālās cenas ir pieaugušas par 26% mazāk nekā tam būtu vajadzējis pieaugt. Tādā situācija, kad patiesībā izmaksas bija zemāks par inflāciju, tas nozīmē, ka eh, lauksaimnieki, kam jārēķinās ar lielākiem izdevumiem, nevar tos izdevumus kompensēt ar lielāku cenu tirgu. Līdz ar to tie ieguvumi viņiem ir pavisam nelieli. Un vēl viens ārkārtīgi svarīgs elements. Ja saimniecībām ir, būtu jāizdzīvot, tad mums jāskatās, kā, mē, kā mēs risinām jautājums par tirzniecības nolūgumiem ar valstīm ārpus Eiropas Savienību. Lauksaimniecība nedrīkst izmantot par tādu kā bartera uh, eh, elementu. Tās šī nozara jāskata atsevišķi, un tas ir būtiski svarīgi. Uh, Ja mēs gribam nodrošināt lauksaimniecības konkurētspēju, tie ir kopīgās organizācijas ietveras. Paldies, Luīši Faimon kungs, paldies priekšsādātā. Arī es uh, piebiedrojos tiem komē, kolēģiem, kas ir pret cukuru kvotu paildzināšanu manā valstī Čehijā. Šīs kvotas nekādas pozitīvas izmaiņas nav ieviesušas, un arī pēdējo reformu dēļ cukuru cena ir pieaugušas, un cukuru patērētiem tās nav nekādas labās ziņas. Tās nav arī nekādas labās ziņas cukuru ražotājiem. Tāpēc esmu pret cukuru kvotu paildzina, režīmu paildzināšanu, ja pagarināšanu. Bez šīm kvotām tirgus darbosies labāk. Eiropas komisija ir ierosinājusi, lai šīs kvotas darbotos vēl līdz 2016. gadam. Gribu uzdot jautājumu referendam. Kāpēc viņš ierosina paildzināt šo kvotu režīmu situācijā šodien cukura kvotu režīms neko labu ne, nesniedz uh, citiem ražotājiem? vai patērētiem. Ir tikai četras lielās cukura ražotājas, kuras eh, izmanto savā labā šo sistēmu. Paldies! Paldies! Peters Jārs un tad Desakungs. Paldies priekšsēdētāji! Paldies arī referentam. Man, manai runai atvēlētais laiks ir pavisam īs. Paldies par ziņām. Ir pāris komentāri no manas puses. Tā pirmais komentārs par ražotāju organizācijām. Mums ir nepieciešams spēcīgs ietvers, jo, ja jums nav sveša situācija manā valstī, tad es domāju, nevienam nav jābaidās no tā, ka ražotāja organizācijas varētu būt pārāk stipras. Es domāju, mums ir jāstiprina viņu sarunu vedīšana, vešanas potenciāls. Ir tikai divi veidi, kādos mēs varētu ietekmēt tirgu. Uzglabāšana un subsīdijas eksportam. Mums ir svarīgi izmantot abus instrumentus, un es domāju, te reāli jautājums ir šāds, par kādu cenu un kurš par to visu maksās. Jo, kā jau sacīja iepriekšē runātāji, mums jānodrošina tas, ka mēs neradām tādu situāciju, ka mēs atgriežamies pie tām politikām, kādas mums ir bijušas pagājušā gadsimta 80. gados. Neko tādu mēs noteikti negribētu. Un tikai ārkārtējos uh, tirgus skrupļiem gadījumos, ko tādu varētu pieļaut. Ražotājiem ir jāieklausās tirgus signālos un uh, attiecīgi jārēģē. Un uh, pēdējais, ko gribētu sacīt par cukuru, vīnu un pienu par šīm nozarēm. Es vēlētos zināt, vai kaut kas nav paredzēts kokvilnas nozarei, tā man ir īpaši svarīga. Vai mēs vēlamies turpināt vai nevēlamies turpināt? Paldies, Alberts, es lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Manas grupas vārdā arī vēlos pateikties Dantēna kungam. 323 lapas puses. Viņš ir ievies pozitīvas izmaiņas komisijas priekšlikumā. 24 pantu svītrošana, jaunu pantu ieviešana un 213 panti ir grozīti, es domāju, mm, viņš ir pelnījis konstruktīvu sadarbību no mūsu puses. Mums jānāk klājā ar kompromisu priekšlikumu mūsu lauksaimnieku interesēs. Un ir dažu lietu sekas, kuras mēs nevaram izvērtēt, piemēram, šo priekšlikumu finansiālā ietekme Un tad vēl arī e, tehniskās uh, lietas, kas no tā izriet. Par šīm lietām vēl ir vērts runa. Runājot par intervencēm, atbalstu Raimera sacīto. Tam nebūtu jābūt automātiskām, te ir jābūt politiskam lēmumam, kad šādas intervences jāizteno. Un katrā gadienā tām ir, ir jāparedz iespēja reaģēt ātri. Es augstu vērtēju palielinājumu daudzumziņa attiecībā uz budžetu. Ir kritizēts, ka 70 tūkstoši ir par daudz, taču gribētu norādīt, ka tikai 140 grāmi uz Eiropas Savienības iedzīvotāju, bet patiesībā uh, šim daudzumam būtu jābūt nedaudz lielākam, pirms mēs varētu ķerties klāt intervencijai. Es atbalstītu priekšlikumu, kas izskan no Mišēļa Dantēna kunga attiecībā uz vīnu un cukura nozaru, attiecībā uz eh, komentāru, ka līdz ar to patērētēm būs jāmaksā vairāk, to es nevaru atbalstīt. Es domāju, ja kvotu nebūtu, tad cukura cena patērētēm būtu augstāka, jo uh, Eiropā būtu uh, ļoti neliels uh, cukura daudzums. Un es gribētu sacīt Čehijas kolēģim, ka mēs uh, nevaram izvērst uh, kvotas, ņemot vērā cenas, kas bija Ķīnā un Brazīlijā. Uh, tēraudam, tad mums ir jāatbalsta savi ražotāji, mums jāņem vērā atšķirības arī Eiropā, un tāpēc ir svarīgi izveidot pievienoto vērtību un atbalstīt to. Mums jāraugās uz drošības tīklu, kas jau ir mūsu rīcībā krīzes situācijās, lai mēs varētu nodrošināt, ka cilvēki var paļauties uz pārtikas, uz apgādi ar pārtiku. Lauksaimniecības nozara Eiropā ir sniegusi lielu ieguldījumu dzīves apstākļu uzlabošanā. Ir uh, divas lietas, ko vēl gribētu pieminēt. Vakar es skatījos, kāda situācija bija 1952. gadā lauksaimniecības nozarē, un te ir eh, minām divi skaitļi. Austrijā budžeta apjoma eh, bija, eh, daudzums bija 200 grami. 35 cent Fleisch abgegeben werden darf. Un apvienotā karalistē tik pieņemts lēmums, ka cena būs 35 centi, nevis 42 centi, lai nodrošinātu kvalitatīvu pārtiku visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Un es domāju, mums jānodrošina tas, lai uh, lauksaimnieki nākotnē attiecīgos apstākļos to varētu īstenot. Arī nākotnē. Paldies, pēdējais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms apsveicu manu dārgo kolēģi Dantēnu kungu ar viņa milzīgo darbu, ko viņš ir paveicis. Ir tik daudz labi komentāri, šeit jau izskanējuši te par detaļām, vairs negribētu runāt, nav vairs daudz laika, bet ir viens vispārējais novērojums no manas puses, un tas manā skatījumā ir eh, reāli svarīgs. Neviens ar šādu komentāru vēl nav nācis klajā, tāpēc es to darīšu. Mums, kā Eiropas parlamenta lauksaimniecības komitejai, Mums tiks uzdoti diezgan smagi jautājumi par vispārējā šī ziņojuma virzību. Es nesaku, ka es eh, nepiekrītu vispārējiem virzienam, kas parādās šajā ziņojumā. Es katrā ziņā neiebilst pret uh, Eiropas lauksēmnieku aizsargāšanu. Tas tiešām ir mūsu pārziņā, tas ir mūsu darbs un atbildība. Taču mani uztrauc tas, ka Un te es eh, tā kā uh, atsaucos uz Esteras sacīto, ja pareizi viņu saprat. Ja mums būs eh, mazāks un stingrāks daudzgad finanšu schēmas ietvars, ja tāds būs gala rezultāts, tad kā mēs nu, mums jāsagatavojas šim kārt, kārtīgi svarīgiem jautājumiem, kā mēs dabūsim līdzekļus visiem šiem pasākumiem. Es tikai saku, ka mums ir jābūt gataviem šīm diskusijām. Jo iespējams, ka tās nebūs tik eh, jaukas un situācija nebūs tik miermīlīga. Nu. <laughs> Lūk, tad eh, šī doma ir izskanējusi. Paldies! Bene, grazie. <clears throat> grazie a tutti gli intervenuti. Adesso... Paldies, paldies visiem runātājiem. Tagad došu vārdu direktoram Pačeko. Paldies, priekšsādātāji kungs. Vēlējos pateikties arī Dantēna kungam, referentam par ziņojumu, kurš ir ne tikai detalizēts, bet arī padziļināti, tajā ir izvērtēti visi aspekti attiecībā uz tirgus kopīgu organizāciju un visiem reformas aspektiem. Tā kā mūsu laiks ir ierobežots, es nevaru komentēt visu, bet gribētu reaģēt uz svarīgākiem jautājumiem. Pirmais ir ražotāju organizāciju jautājums. Gribu teikt, ka mēs varam uh, atbalstīt Dantēna kunga pausto vēlmi stiprināt ražotāju pozīcijas uh, nozarēs. Mēs uh, uzskatām, ka ir jāstrādā kopā, lai to panāktu. Un uh, tā pašā laikā Dantāna kungs atzina, ka ir jāstiprina uh, nozares, bet jāizvairās no karteļu veidošanās. Un tādēļ mums ir jāpanāk uh, līdzsvars starp uh, ražotāju stiprināšanas no vienas puses un otras puses konkurences uh, noteikumu ievērošanu. Tālāk jautājums par drošības tīklu un tirgus pārvaldību. Es pieņemu uh, zināšanai, ka Dantēna kungs uh, vēlas saglabāt pašreizējos uh, KLP pasākumus, uh, veikt tirgus orientāciju. Viņš paredz zināmus grozījumus vai korekcijas, kas būtu detalizēti jāizvērtē, bet es uzskatu, ka ir viens ļoti svarīgs punkts, kam vēlos pievērst jūsu uzmanību. Mēs uzskatām, ka labākais veids, kā panākt to, ka eh, krīzes lauksaimniecības tirgū tiek pārvarētas, ir ar ārkārtas pasākumiem, ko mēs ierosinām, jo šāda pieeja ir elastīga un tos var pieskaņot krīzes specifikai un tai pašā laikā var eh, izvairīties no situācijas, ka mēs mākslīgi radītu uh, uh, uh, atsauces cenu nevajadzīgu paaugstinājumu. Mums ir nepieciešama papildus elastība, lai varētu reaģēt krīzes situācijā. Nevis tāda politika jāīsteno, kas vienkārši akli paaugstina atsauces cenas, un tas nav tik vienkārši panākams, arī ņemot vērā Dantana kunga ierosinājumus vēl viens punkts, par ko šeit tika daudz runāts. Vispirms vēlējos pievērsties vienam punktam, kas gan netika atspoguļots mūsu priekšlikumos, proti cukurkvotām. Dantēna kungs uh, atkal iekļauj KTO cukura kvotas. Uh, jā, mēs uzskatām, ka ir pienācis laiks, lai cukura nozare varētu izmantot tās iespējas, ko rada uh, pieprasījuma pieaugums pasaules mērogā pēc cukura. Un tādēļ mēs nesaprotam, kādēļ šim sektoram vajadzētu saglabāt kvotas, kas liektu izmantot labvēlīgo situāciju pasaules tirgu. Un a, uh, mēs ar starptautisko nolīgumu starpniecību paaugstinām palielinam importa apjomu Eiropā, un te pašā laikā nozara nevar izmantot pasaules tirgus situāciju. Mēs uzskatām, ka šis, šī nozara ir veikusi lielus pasākums, lai varētu šo situāciju izmantot. Tālāk par vīnkopības nozari. Uh, Tā arī nebija iekļauta mūsu priekšlikumā, bet arī par šo jautājumu tagad tiek diskutēts. Gribēju norādīt, ka komisija un Čološkungs augsta līmeņa grupas ietvaros izvērtē iespējas, kā risināt tās bāžas, ko pauda deputāti, kuri iestājas par stādīšanas tiesību pagarināšanu lai gan tirgus orientācijas un tie eh, nozars attīstības iespējas netiktu apdraudētas. Paldies! Paldies Pašeko kungam eh, no komisijas. Jā, vēl daudz, kas mums kopīgiem spēkiem veicams, un tagad vārds Mišēlām noslēguma vārdiem. Liels paldies vispirms par jūsu pateicības vārdiem, un tagad centīšos tā sagrupēti atbildēt uz jautājumiem. Pirmkārt, par cukuru. Mums ir skaidri jāsaprot, mēs jau trīs gadus kopā strādājam, un trīs gadu laikā esam nobalsojuši par vairākiem uh, ziņojumiem par Lajona un Desa ziņojumiem ar lielu vairākumu par desa ziņojumu 2011. gadā. Šajos ziņojumos ir pausts uh, zināms viedoklis, un tādēļ es nevaru savā priekšlikumā iekļaut priekšlikums, kas būtu pretē parlamentu viedoklim. Mēs nobalsojām savā laikā par cukuru kvotu darbības pagarināšanu līdz 2020. gadam. Tas pats sakāms par vīna, vīnkopības nozaru un stādīšanas tiesībām Es piekrītu visiem runātājiem par to, ka šīs, šī brīža teksts ir tāds aicinājums augstā līmeņa darba grupai, un ja tā nāks pie kādas vienošanās, tad mēs varam aizstāt pašreizējo tekstu ar, ar kādu jaunu versiju. Tālāk par pienu. Uh, Eh, Eiropas parlaments trīskārt ir nobalsojis pret uh, piena kvotu atjaunošanu. Un uh, es uzskatīju, ka šāds, šāda cīņa būtu jau zaudēta iepriekš, censtoties atkal ievies šīs kvotas, bet ja tādi grozījumi tiks iesniegti, tad es uh, tos ņemšu vērā. Uh, Eh, protams, šis priekšlikums, kas tagad ir iesniegts, ir vēl apspriežams, to var uzlabot, ir jāņem vērā arī finansējuma iespēja un uh, priekšlikuma mērķis ir kompensēt 10-15% ražošanas apjomu samazinājumu krīzes laikā, jo pēdējās krīzes laikā mazie ražotāji samazināja savu ražošanas apjomu, bet lielie ražotāji vēl palielināja savu uh, ražošanas apjomu, lai gūtu lielāku peļņu un tādējādi vēl vairāk destabilizēja tirgus situāciju. Un es, prot, tādēļ iesniedzu savu priekšlikumu un tagad gaidu jūsu grozījumus, lai to vēl uzlabot. Tālāk par uzglabāšanu dzirdēju kolēģu komentārus par šo priekšlikumu. Es domāju, ka mēs visi esam uh, aptuveni vienā, vienas prāts. Mums ir jādomā par drošības tīklu, par atsauces cenām un par intervences cenām, kas parasti ir 90% no atsauces cenām tās palīdz iejaukties katastrofālā situācijā, bet es nezinu, vai ir daudz ražotāju Eiropā, kuri var gūt peļņu ar intervences cenu. Piemēram, kviešiem šī cena ir 90 eiro tonnā, gaļai 2000 eiro tonnā, pienai vienam var nosaukt un tā tālāk un tā tālāk. Tātad šis šīs mehānisms nav vērsts uz uzkrājumu veidošanas, bet gan uz krīzes pārvarēšanu, lai novērstu katastrofu uh, rašanos. Un uh, tādēļ filozofiski pareizi šobrīd bū, nebūtu varbūt uh, pievērsties pagātnes instrumentu izmantošanai. Tagad uh, Uh, par tādiem jautājumiem kā uh, kokvilna, to, to pieminēja Ārkungs, tad par augļiem un dārzeņiem. Patiesībā 89. pāns atbilst 88. pāntām. Šeit ir runa par, par augļiem un dārzeņiem un banāniem un pārstrādātiem uh, augļiem. Tātad šie abi panti skatām kopā. Uh, gaidu arī kolēģu palīdzību un grozījumus un uh, gaidu arī turpmāk sadarbību. Paldies! Paldies, Mišel, liels paldies! Es vēlējos atgādināt kolēģiem, ka 10. jūlijas pusdienlaiks ir termiņš grozījuma iesniegšanai. Tātad mums ir vēl daudz darāmā. Mēs pie šā jautājuma strādāsim arī septembrī un oktobrī, lai uh, konsolidētu visus šos grozījumus. Un gribu teikt, ka pateicoties uh, Mišela darbām, cerams, mēs nonāksim pie dažiem grozījumiem. Tagad nākošais punkts ir kopējās lauksaimniecības politikas finansēšana, pārvaldība un uzraudzība. Referents ir Giovanni Lavija, tas ir, uh, hori, tā ir horizontālā regulā, uh, un grozījuma iesniegšanas termiņš ir 9. jūlijas pūksten 12. Uh, vispirms dosim vārdu Giovanni, un pēc tam uzklausīsim arī direktoru Pašeko no komisijas. Paldies, priekšsēdētāji! kā jau jūs sacījāt, mm, man tāpat kā Dantēna kungam jāsaka, šī ir svarīga, ārkārtīgi svarīga diena, jo šī ir pirmā reize, kad Eiropas parlaments diskusijām pakļauj savu darbinieku jauno uh, eh, darbinieku tiesības. Un ar Šantošu kungu un Datēnu kungu citiem referentiem mēs nākam klajā ar citām alternatīvu iespējamām reformām, kas palīdzēs lauksaimniekiem tikt ārā no globālās ekonomiskās krīzes, kurā, kur viņus skar īpaši smagi. Tātad mērķis ir tāda kopējā lauksaimniecības politika kas ņemtu vērā lauksaimnieku vajadzības. Četri priekšlikumi visu kopā ir paredzēti kā instruments, kas e, ļautu izpildīt lauksaimnieku vēlas, ar kurām viņi nākuši klajā jau sen. Uh, Un mūsu uh, uzdevums uh, Lisabonas līguma ietvaros ir nodrošināt tiešām efektīvu kopējās lauksaimniecības politiku, kuras rezultāti tiešām būtu izmērāmi. Eiropas parlaments ar savu uh, Ašforta kunga ziņojumu paredz vienkāršot kopējās lauksaimniecības uh, politiku, lai atvieglotu lauksaimnieku dzīvi. Šī prasība ir izskanējusi vairāk kārt kopš 2010. gada Lajana kunga ziņojuma un Desa kunga ziņojuma 2011. gadā. Eiropas parlaments šajos gadījumos bija uzsvērs sava apņemšanos vienkāršot sarežģīto administīvo mašinēriju un samazināt slogas gulstas uz lauksemnieku pleciem. Un tas attiec arī uz laiku, pēc 2013. gada kopējās lauksanisijas politikas ietvaros ir jāvienkāršo KLP un tas tad būtu iesākumam un tagad vēlos norādīt to, kādi būtu priekšlikumi, lai grozītu komisijas priekšlikumu. Es uzskatu, un šajā komitejā šis viedoklis jau vairāk kārt ir izskanējis, Mm, apspriežot vairāk kā vienu vienu ziņojumu. Vienkāršošana nozīmē netērēt lieki lauksaimnieku vērtīgo laiku. Tāpēc mums ir būtiski jāmaina komisijas ierosinātā regula. Lauksaimniekam ir jāspēj vienotā maksājuma un arī citu gadījumu labad nāk klājā ar pieprasījumu, kas attiektos vairākiem gadiem, un tad uh, reiz gadā to vienkārši apstiprināt. Lai lauksemnieki, kas ir mainījuši sava uzņēmuma struktūru, varētu ievērojama samazināt to dokumentu apjomu, ar, kas viņiem ir jāsagatavo, jo tad, ja nekas nemainās, tad eh, šie paši dokumenti paliek spēkā. Un te var arī lielā mērā izmantot tehnoloģiju kā šajā 2012. gada 372. regulā, kas ar kur nāk uz klējā komisija. Tad tur ir paredzēta šāda pasākuma. Citādi vienkārši lauksēmnieks nogrims papīra kalnos. Es domāju, ka ierosinātās izmaiņas ar kurām nāk klājā par to, ka varētu būt šāds tehnisks atbalsts saimniecībām, ir tieši šādā verzne komisija priekšlikumā, šo atbalsta pakalpojumu apjomu ierobežoja sasaiste ar vides aspektu, bet mūsu priekšlikumā lauksamniekiem pieejamo dienestu apjoms ir daudz plašāks, plašāks un tas parādz atbalstu lauksamniekiem, lai savu preč, preci tirgu. Esmu mēģinājis grozīmos paredzēt šo sodu sistēmu lauksaimniekiem caurskatām. Protams, lauksaimniekiem šis temats nepatīk, taču visiem ir jāspēj saprast, kā, šās, kā šī sistēma darbojas, lai lauksaimnieki pirmkārt netiktu sodīti. Tas pats arī attiec uz brīdinājumu sistēmu. Te ir jābūt tādai, kas brīdina lauksaimnieku, kas uh, Um, izdara kļūdu, un tādā veidā varētu izvairīties no vienkārši nezināšanas kļūdām. Tā lauksemnieki um, varētu tikt nepakļauts sankcijām. Tas pats arī attiec uz vienkārši uh, kļūdām, kas izriet no nerūpīgas attieksmes. Mēs nedrīkstam aizmirst desakunga pieminēto, vairāk kārt pieminēto paraugu piemēru, kad tika izmantotas krotālīs lauksaimnieki tās vienmēr izmanto vienā ausī. Viņš vienkārši jauc, sajauc, kur ir labā aus, kura kreisā ausī, jo viņš skatījās uz uh, savu lopiņu galvu pret galvu. Nu, taču nevar sodīt lauksaimnieku šādas vienkāršas kļūdas dēļ. Tātad mums ir nepieciešams kaut kas, kas būtu pilnīgi skaidrs un turklāt pamatotos uz samērīgumu principu. Nepieciešami tādi sodi, kas ne tikai atbilstu nodarījuma uh, apjomam, bet arī uh, ņemt vērā laika aspektu un lauksaimnieka atbildību. Un turpinot vēl šo sankciju. Uh, jautājumu. Iespējams, rīt mēs tam pievērsīsimies detalizētāk, taču šis aspekts ir ārkārtīgi svarīgs attiecībā uz sodiem. Zaļināšana. Manu grozījumu starpā esmu, manos grozījumos esmu norādījis uz to, ka sankcijām ir jābūt ierobežotām. Uh, Tātad, ja sankcijas tiek izvērstas za, zaļināšanas dēļ, tad tām jātiec tikai zaļināšana, nevis arī uz citiem maksājumiem. Tas nozīmē to, ka lauksaimnieki, kas neīsteno zaļināšanas prasības, zaudētu tikai šo zaļināšanas maksājumu, nevis uh, tiktu pakļauti sodiem, kas samazinātu viņu pamatmaksājumu. Es domāju, ka šeit ir jābūt pavisam skaidrām prasībām, lai izvairītos no pārpratumiem. Un tā mēs arī veicinātu mm, lauksaimnieks jau tūlīt iztenot e, jaunās KLP prasības. Un tad vēl ir arī uh, lietas, kas attiecas uz uh, lauksaimniekiem da dalībvalstīm, taču ne tikai uz to, bet arī uz organizāciju. Es domāju, sistēmai ir jāpadara ātrāka, taču pāri par visu tā ir tās uh, sekmīguma jābūt izmēram. Komisijas priekšlikumā katrai dalībvalstī būtu iespēja pašai izvēlēties, cik daudz ir maksāšanas organizācija, apzinoties, ka tām būs arvien lielāka nozīme īstenojot savu misiju. Mans pirmais ieskats bija nostāties par eh, sākotnēji, eh, par citu tādu saistošāku nostāju, piemēram, eh, vienotu nacionālā maksājuma organizāciju, vienu tādu katrā dalībvalstī. Taču nelēm ir tā, ka dalībvalstīm ir atšķirīgas konstitucionālās sistēmas no vienas puses, un no otras puses ir jau atšķirīgas trauks struktūras, kas jau pastāv, un tas man pārliecināja par to, ka komisijas priekšlikums ir pareizs šai ziņā ar nelielām izmaiņām. Uh, Tā tad esmu palicis pie komisijas sistēmas. Taču viena lieta ir pavisam skaidra. Neatkarīgi no konstitucionālās struktūras, kas būtu katrā dalībvalstī, maksājumu organizāciju mērķim ar vienu ir jābūt lauksaimniekam. Lauksaimniekam ir nepieciešams skaidrs grafiks, kad viņš saņem savu maksājumu. Te nevar aizbildināties ar kaut kādiem uh, administratīviem uz dabas maksājumiem. Mans priekšlikums manos grozījumos mēģina identificēt dažus punktus, kur varētu uh, skaidrāk saskatīt, kas ir atbildīgā persona pēc iespējas skaidrāk. Taču arī vēlos atbalstīt dalībvalstis īstenošanas posmā. Es uzskatu, ka atjaunotā uzraudzības sistēma un arī atjaunotā sertifikācijas sistēma un uh, mans ierosinājums varētu arī mazināt kļūdu skaitu un mazināt arī uh, to uh, inspekciju uh, nepieciešamo skaitu. Runājot par lauku attīstību, arī šeit tas nāca klājā ar dažām izmaiņām. Pirmkārt, te es gribu pievērsties 30. pantam attiecībā uz lauku attīstību. Te ir paredzēta uh, dubult maksājumu sistēma. Mm, te tiek pieminēti bioloģiskās saimniecības pasākumi. Es to esmu paplašinājis uz visiem lauksaimniecības vides uh, pasākumiem. 29. pānta nozīmē praksē, tas nozīmē to, ka visi, kas ir izmantojuši lauku vides, um, pasākumus praksē būs apstiprinājis uh, zaļošana. Tad būtībā te automātiski tiek uh, mm, uh, vienkārši atzīt šī sistēma. Tad tas attiektos ne tikai uz zaļošu, zaļināšanas pasākumiem, bet uz visu sistēmu. Saskaņā ar uh, šī parlamenta balsojumu par Lisabonas līguma horizontālās regulas un horizontālās regulas saskaņošanu, es esmu ierosinājis automātisku atsaistīšanu nacionālā, um, uz nacionālā pamata, nevis uz individuālo programmu pamatu. Mēs jau šai komitē esam sagatavojuši norādījumus par šo tēmatu. Un uh, Tas izpaužas arī komisijas ierosinātajā eh, regulas priekšlikumā. Lai pastāvētu nacionālā kompensāciju sistēma katrā dalībvalstī atsevišķi, eh, jāizstrādā tāda sistēma, kas varētu izmantot reformas, kas, eh, parei, kas pareizajā uh, laikā nav izmantoti. Tātad te būtu jābūt tādai reģionālai pieeja atkarībā no tā, kurš reģions izmantojas, kurš ne. Un tad vēl dažas lietas, kur mēs eh, neesam spējuši vienoties. Tas attiec uz tematu, pie kur mums, manuprāt, vēl būs jāatgriežas grozījumu izteiksmē un mūsu nāko, nākotnē paredzamiem kompromisu grozījumiem. Tas attiec uz vairākām regulām. Uh, vietēja rakstura inovatīva sadarbība. Es te neko pat labā neierosinu, taču vēlāk nākšu klājā ar saviem priekšlikumiem šai ziņā. Priekšlikumu šai jomā šāda veida inovācijai, kas tad tiktu atlasīt nacionālā līmenī un pēc tam Eiropas līmenī, kas vēl paredzētu vairākus uzraudzības un pārbaudas līmeņus, lai maksimāli pies, piešķirtu 1200 eiro 50 labākajiem variantiem. Patiesībā tas eh, ir tik sarežģīti, ka, un jēgas no tā nebūtu, jēga nebūtu tik liela ieguldījums, būtu daudz plašāks nekā jēga, varbūt vienkārši varētu apmainīties ar labākās prakses paraugiem. Vārds sakot, uzlabot labākās prakses apmaiņas ar mehānismus, tas šai ziņā būtu svarīgāk. Runājot par eh, iepriekšēju finansējuma likmi, es ierosinātu 7%, kā tas arī bija agrāk. Un tas izriet no nepieciešams izstrādāt jaunu programmēšanas procedūru, lai mācītos no pagātnes kļūdām. Vēl man būtu kaut kas te sakāms par jauno uzraudzības darbību. Tā pirmo reizi šeit parādās šajā regulā. Es domāju, ir ārkārtīgi nepieciešams izstrādāt tādus rādītājus, un eh, lai būtu arī zināms sankcijas saraksts attiecībā uz katru gadījumu tas eh, operatoriem ļautu darboties labāk, tiem būtu vienots dokuments, vienots uh, saraksts ar rādītēm, kas pēc 2013. gada ļautu izvērtēt šo pasākumu efektivitāti. Un tad vēl arī būtu atšķirības sankcijas tiešiem maksājumiem, lauku attīstībai un uh, kopīgai tirgu organizācija. Es domāju, arī ir laba ideja. Uh, Uh, atteikties no deleģētājiem, uh, deleģētājiem pilnvarām, kas līdz šim piešķirta komisijai, iekļaujot pesticīdu un ūdens direktīvu, pamatojusies uz priekšnosacījumu. Es domāju, būtu labāk, lai šie temati tiktu skatīti vai nu uh, izmantojot ad hoc vienkāršo procedūru, vai arī akti būtu, vai arī pamatlietas būtu iekļaujams tajos aktos, kas nav pakļaut deleģētiem aktiem. Lai panāktu reālu šo pasākumu harmonizēšanu, visās dalībvalstīs labāk būtu šeit paredzēt ad hoc vienkāršo likumdošanas procedūru. Un pēdējais komentārs ir par finanšu ietvaru. Mm, protams, ka visi šeit uh, izskanējušie priekšlikumi ir cieši saistīti ar daudzgadu finanšu schēmas priekšlikumu, ar kuru komisija nāks klajā. Tā kā mēs esam uh, uh rakstījuši visiem referentiem, jeb kādas būtiskas izmaiņas finanšu, uh, daudzgad finanšu schēmā pārredzēs arī tālāks izmaiņas šai ziņojumā, protams. Uh, Es esmu arī nācis klajā ar virkni izmaiņām, izmaiņu attiecībā uz ārkārtas pasākumiem. Man šķiet savādi, ka komisijas priekšlikumā kā ārkārtas apstākļi ir minētas dzīvnieku slimības, taču nemaz nav minēti uh, nemaz nav minēts augu slimības. Tāpat kā slimības var skart dzīvnieks, tās var skart arī augus. Un nobeigumā es gribētu pateikties eh, kolēģiem, ēnu referentiem, jo īpaši Lajan kungam Viņš ir bijis ārkārtīgi aktīvs un enerģetiski nāc klājā saviem priekšlikumiem, un vēl es vēlos pateikties arī visiem sekretariāta un politisko grupu personāla locekļiem. Viņi ir ļoti palīdzējuši, un arī mana darba grupa, tā ir veikusi lielu darbu, un mans grupas asistenti ir strādājuši lieliski, lai nāktu klājā ar šo grozījumu galīgo variantu. Paldies! Liels paldies, Giovanni! Lielas paldies par izcilo darbu. Vēl viens komplicēts ziņojums. Pie tā jūs esat ļoti ilgi strādājis kopā ar ēnu referentiem. Arī šeit man ir ļoti gaišs runātāju saraksts, tāpēc es vēlētos jūs visus aicināt izteikties pēc iespējas īsāk. Sāksim ar Leničeka kungu un pēc tam George Lyons. E, koledze sprawozdawcy za przygotowanie tego dokumentu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlētos pateikties eh, referentam par eh, to, ka viņš ir sastādījis šo dokumentu. Šis eh, dokuments pārskata to, kas bija jāiekļauj otrajā pīlārā. Okay. I E, to dotyczy na przykład greeningu, to dotyczy innych przepisów. Tātad tiek pārskatīts tas, kas ir iekļauts pirmajā un otrajā pīlārā. Te ir runa gan par uh, greening, gan arī par citām lietām. Działań związanych z drugiego filara. Chcę zwrócić uwagę, że nasze par zaļināšanu, tāpat arī runa par e, tiešajiem maksājumiem, par visu otro pīlāru. Šī ziņojuma mērķis ir nodrošināt sauredzamību, izmantojot konsultācijas, eh, tehnisko palīdzību lauksaimniekiem, tā, lai tie varētu labāk izmantot tiešos maksājumus. Līdz ar to šī sistēma ir daudz labāka par iepriekšējo sistēmu. Otrs ir kontrole pār visām kopējās lauksaimniecības politikas darbībām. Tas nozīmē, ka mēs eh, kontrolēsim to, lai nauda netiktu šķērdēta. Galu galā šeit ir runa par dalībvalstu naudu. Te ir runa par KLP administrēšanu. Un šī administrēšana maksā ļoti daudz. Tieši tāpēc būtu svarīgi ieviest rūpīgu kontroli tā, lai izmaksas tiktu ierobežotas un kontrolētas. Ja pārbaudēs atklāsies, ka lauksaimnieki ir pieļāvuši mazāk kļūdu, tad mēs varēsim nākamajā gadā samazināt eh, pārbaužu skaitu. Ja runa par sankcijām, kas tiek piemērotas pēc pārbaudas veikšanas, tad vajadzētu nodrošināt, lai tiek eh, sodīti tikai tie lauksaimnieki, kas ir pieļauši krāpniecību. Tas nozīmē, ka sodam ir jāatbilst attiecīgajam nodarījumam. Mums vajadzētu skaidri nodalīt krāpniecību no vienkāršas, nejauši pieļautas kļūdas. Maksāšanas iestādēm būtu jāstabilizē savs darbs. Te ir runa arī par cauradzamību un vienkāršību tajā, kā tiek eh, piešķirti maksājumi. Mums eh, vajadzētu varbūt domāt par vienu vienotu maksāšanas organizāciju. Šeit nav runa tikai par administrācijas uh, pātrināšanu, bet arī par tās eh, padarīšanu pieejamāku lauksaimniekiem. Šeit eh, pirmo reizi mēs redzam, ka pastāv iespēja iesniegt eh, daudzgadu pieteikumus, proti lauksaimnieks var iesniegt savu pieteikumu uz veseliem trīs gadiem. Lauksaimniekiem tas eh, ļoti patīk. Protams, visas detaļas būs vēl sīkāk jāizstrādā. Vēlreiz gribēju teikt, ka ziņojums ir izcils. Protams, tas nenozīmē, ka to nevarētu vēl uzlabot. Tāpat kā Attiecībā uz pirmā un otrā pīlāra ziņojumiem arī pie šī ziņojuma mums būs jāatgriežas, lai to detalizētu. Paldies! Priekšsēdētājs saka Lājena kungs. Es vēlētos sākumā pateikties Lavijas kungam par izcilajām darba attiecībām. Viņš labi sadarbojās ar visiem ēnu referentiem un centās pausta daudzas interesantas idejas, kā uzlabot komisijas priekšlikumu attiecībā uz horizontālo regulāciju. Visi uzskata, ka šeit ir runa tikai par ceturto pīlāru un vienotajiem maksājumiem, taču ir jāatcerās, ka lauksaimnieki ikdienā saskarās ar sankcijām, kontrolēm un visu šo administrāciju. Tieši par to es arī saņemu visvairāk sūdzību, un Tāpēc arī es uzskatu, ka šis eh, dokuments ir tikpat svarīgs kā visi pārējie. Mums vajadzētu nodrošināt, lai šis darbs būtu pareizs, korekts, ir jānodrošina, lai šī savstarpējās atbilstības sistēma un sankciju sistēma būtu mm, samērota. Es eh, vēlētos apsveikt Giovanni sadarbību attiecībā uz uh, parlamenta nostāju attiecībā uz saskaņošanu. Šī ir cīņa, kurā mums ir jāuzvar. Mums vajadzētu iestāties par to, lai parlamenta pilnvaras netiktu uh, samazinātas. Mums galu galā ir uh, jārūpējas par visiem sekundāriem normatīvajiem aktiem, pretējā gadījumā komisija mm, uzņemsies pārāk daudz. Uh, Attiecībā uz uh, proporcionālu un uz risku val, vad, balstītu pārvaldības sistēmu mums noteikti vajadzētu apsveikt to, ka tas ir iekļauts uh, viņa ziņojumā. Tāpat arī ir jādomā par pārbaužu samazināšanu, tad, kad uh, kļūdu līmenis ir zems. Ja šis darbs tieks paveikts pareizi, un sertifikācijas eh, iestādes eh, teiks, ka viss ir kārtībā, tad noteikti, ka vajadzētu nodrošināt arī tādu kā atbalsta sistēmu, apbalvojumu sistēmu, ja jau šo pārbaužu vairs nav tik daudz. Ja runa par zaļināšanu un zaļināšanas komponentu, tad es atbalstu eh, Giovanni un arī Kapolas Santos kungu, kuri teica, ka tas ir ļoti svarīgs punkts. Agrīnās brīdināšanas sistēma Tad šeit ir runa par vēstuli, kas eh, tiek eh, nosūtīta lauksaimniekam, ja viņš ir pieļāvis kļūdu, un tad viņam konkrētā laikā šī kļūda ir jālabo. Manuprāt, tad, tad te ir runa par visai saprātīgu pieju, ja ir runa par kļūdām. Nevajadzētu šādos gadījumos uzreiz par pirmo pārkāpumu uzlikt stingras sankcijas. Nākamais ir par vienkāršošanu. Mm, arī tā ir ļoti laba Giovanni ideja. Es uzskatu, ka tas ir patiešām svarīgi, jo ja e, lauksaimnieks e, nemaina savu uzņēmēju darbību, tad e, ir patiešām muļķīgi, ka katru gadu ir jāpilda visas šīs veidlapas, lai pateiktu to pašu, kas tika teikts jau iepriekšējā gadā. Lauksaimniekam vajadzētu šādā gadījumā vienkārši nosūtīt vienkāršu ziņu, ka nekas nav mainījies no pagājušā gada. Uh, tā vietā, lai viņam atkal vajadzētu pildīt visas šīs veidlapas katru gadu. Pēdējais. Vadlīnijas par elektronisko identifikāciju. Uzskatu, ka tas ir ļoti būtiski, jo šajās vadlīnijās ir runa par sankcijām un par to, kā tās darbojas. Mums vajadzētu atteikties no šī principa. Proti, ja nav simtprocentīgas atbilstības, tad uzreiz tiek ierosināta trauksme. Es domāju, ka mums tomēr vajadzētu paredzēt šeit lielāku elastību, ja runa par sistēmas darbību. It īpaši šeit ir runa par šo simtprocentīgo atbilstību reģistru sistēmai. Kur mums vajadzētu nedaudz piestrādāt, es noteikti arī šeit iesniegšu grozījumus kritēriji sankciju piešķiršanai. Es domāju, ka mums vajadzētu domāt par pamataktu principu. Tāpat arī mums ir jādomā par to, kā uh, konkrētas likmes samazinājumi tiek ieviesti. Mēs domājam, ka tas varētu būt risks lauksaimniecības fondam. Pašlaik komisija izvērtē to, vai visas veidlapas ir pareizi aizpildītas. Uh, pārbauda, vai visi sīkie punktiņi ir salikti. Nu, manuprāt, šī sistēma nav pareiza. Ja mēs paskatāmies uz budžeta pozīcijām, tad visi sodi, ko maksā lauksaimnieki, uzreiz nonāk komisijas budžetā. Tad šeit ir runa par to, ka komisijai ir izdevīgi atrast visas sīkākās kļūdas. Mums vajadzētu pārdomāt, kas īsti ir apdraudējušo lauksainicības fondu, kas ir bijis vislielākais risks, un cerams, ka mēs saņemsim vajadzīgo atbalstu, lai to panāktu. Kā jau es teicu, Giovanni Lavija ir paveicis ļoti labu darbu, un viņa darba metodas arī ir bijušas ļoti labas. Mēs patiešām konstruktīvi sadarbojāmies un cerams, ka arī nākotnē mēs varēsim panākt labu progresu. Bardzo dziękuję za te uzupełnienia. W tej chwili głos zabierze pan poseł Nikols. Paldies. Paldies par tik eh, detalizētu informāciju. Pan poseł Nikolson, bardzo proszę. Nikolson, kungs, lūdzu. <laughs> Sorry, Chairman, the interpretation that... Es atvainojos, nedzirdēju tulkojumu. Es arī vēlētos papildināt uh, Džordža teiktos vēlētos pateikties referentam par labo ziņojumu, kas ir ļoti izsvērts. Domāju, ka viņš ir iekļāvis šeit ļoti daudz labu ideju. Nevēlētos šeit iedziļināties detaļās, bet es noteikti apsveicu šīs eh, daudzās eh, gudrās domas, kas noteikti lauksaimnieku dzīvi padarīs vienkāršāku. Džordžs runāja par AIEKS veidlapām, kas ir jāizpilda katru gadu, un līdz ar to lauksaimniekam ir jāvēlta ļoti daudz laika, varbūt pat jāiesaista eksperti, lai aizpildītu šīs veidlapas, tā vietā, lai vienkārši strādātu uz lauka. Es tāpat arī piekrītu agrīnās brīdināšanas sistēmai. Paš, pašlaik šī sistēma līdzinās policijas sistēmai, nevis tādai sistēmai, kas palīdzētu lauksaimniekiem. Uzskatu, ka dzeltenās kartas brīdinājums ir ļoti laba ideja. Tas norādītu, ka pastāv problēma, un lielākā daļa lauksaimnieku noteikti censtos šo problēmu labot. Tas eh, vienkāršotu dzīvi arī administratoriem, gan um, nacionālā, gan reģionālā līmenī un padarītu šo situāciju vienkāršāku arī lauksēmniekiem ir jāatcerās, ka pašreizējās administrācijas izmaksas ir pārāk augstas. Manuprāt, tāpat arī uh, elektroniskās identifikācijas sistēmas arī ir laba ideja. Ir jāatcerās, ka š, par šo jomu jau ir daudz runāts. Mēs zinām, ka uh, šeit ir vājās vietas, bet, diemžēl, komisija uh, neklausīja mūs, tad, kad mēs teicām, ka šīs elektroniskās identifikācijas sistēmas nedarbosies. Taču komisija turpināja strādāt, un tagad izrādījās, ka mums bija taisnība. Ir jāatcerās, ka lauksaimniekiem nevar uzlikt sodus, jo tas nozīmē, ka viņi zaudētu uh, ļoti lielu daļu no vienotā maksājuma, tikai tāpēc, ka šī sistēma ir vāja. Mums vajadzētu izpētīt daudzus jautājumus. Es domāju, ka mēs esam daudz ko uzlabojuši, bet, eh, protams, ka vēl ir eh, jāstrādā pie detaļām. Nevēlos atkārtot to, ko minēja iepriekšējie runātāji. Uzskatu, ka šis ziņojums ir ļoti labs pamats turpmākajiem darbam. Paldies! Bardzo dziękuję panu posłowi. Proszę o zabranie głosu pana posła Smica, następnie pana. Paldies Nikolson kungam. Smitkungs. Jā, tāpat kā Keltu apvienība, es arī vēlētos apsveikt Lavijas kungu par šo, varbūt es noteikti tehnisko, bet ļoti labo ziņojumu. Ēna referents sūta savus sveicienus no Rio. Varam tikai izteikt viņam līdzjūtību. Uzskatu, ka mēs patiešām varam būt lieli entuziasti, ja runa par šo ziņojumu. Mēs esam daudz runājuši par kopējo lauksaimniecības politiku un šķiet, ka šis ziņojums īsnībā dos arī reāls rezultātus. Es mm, domāju, ka šīs atsauces uz mm, tehniskajām kļūmēm, kas ir radušās aitu elektroniskajā identifikācijas sistēmā ir pareizas. Ir jāatcerās, ka Skotijā ir daudz au, aitu uh, audzētāju, kas uh, būs gatavi pieliet jums pilnas viskija glāzes, lai tikai šis ziņojums uh, dotu kaut kādu labumu. Ir jāatcerās, ka problēmas noteikti parādīsies arī tad, kad dalībvalstis iesaistīties šajā darbā. Ir jāatcerās, ka uh, Eh, tehniskajiem datiem, dokumentiem ir jāatbilst arī dalību valstu noteikumiem. Šeit nav runa tikai par Eiropas parlamenta darbu. Ir jāskatās arī, kā strādās dalību valstu iestādes. Mūsu grupa vēlētos stiprināt vairākus punktus. Ir jānodrošina politikas saskaņotība, ir jānodrošina, lai valsts uh, līdzekļi tiktu izmantoti tam, ka notiek vēršanās pret uh, sliktu praksi. Mums ir jāveicina paraugu prakse. Šeit nav runa tikai par konkurenci, šeit runa arī par ilgspējīgumu un par tādu saskaņotāku pieeju politikai. Tāpat arī mums ir jādomā par uh, eh, KP leģitimitāti, galu galā šeit ir runa par um, valsts līdzekļiem. Mēs esam daudz ko sasnieguši Eiropas Savienībā un nevēlamies, lai šie sasniegumi tiktu iznīcināti. Tāpat arī ir jādomā par klimata pārmaiņām un pārtikas ražošanu. Ir jāatcerās, ka lauksaimniecības prakse eh, daudz kur Eiropā eh, var ciest no klimata pārmaiņām. Tieši tāpēc mums vajadzētu domāt, kā labāk izmantot augsni un ūdeni un barības vielas. Mūs uztrauc arī atsauces tekstā, kas aicina uz tādu elastīgāku pieeju pašreizējiem tiesību aktiem, it īpaši ir runa par ūdens pamatdirektīvu un par pesticīdu izmantošanu. Īpaši gribētu pieminēt deleģētos aktus. Mēs vēlētos, lai pieņemtie tiesību akti tiktu piemēroti. Mēs nevēlamies uh, lai šie standarti tiktu mīkstināti, ja mums šeit pastāv iespēja tos padarīt vēl stingrākus. Jebkurā gadījumā es ar prieku sadarbošos ar jums nākotnē. Głos zabierze pan Scott, następnie pan Rubiks. Vārds Rubika kungam. Grazie, signor Presidente, onorevoli colleghi. Innanzitutto congratulazioni al relatore per l'ottimo lavoro. Paldies, dāmas un kungi. Es pateicos referentam par viņa veikumu un es pilnībā viņu atbalstu. Eh, tas ir ļoti svarīgi runājot par eh, pārvaldību katrā dalību valstī no 12. līdz 15. pantam regulas projektā par finanšu pārvaldību un uzraudzību ir būtīgi kārtīgi jāizvērtē. Tas, ko Lavija kungs ierosina trešajā sadaļā, ir svarīgi, bet ir jānorāda, ka tie, kas saņem konsultācijas un uh, dalību valstis, kas eh, ieguldīs nacionālos resursus šajos pasākumos, ir eh, jāzina, vai ir noteikts maksimālais konsultāciju skaits gadā, un tāds grozījums ir jāizdara pirmajā pielikumā. Konsultācijas eh, šajā jomā ir ļoti svarīgas, bet mums jāpatur uh, prātā, ka tagad ir izvirzīti daudz tālējoši mērķi KLP un mums ir nepieciešama skaidra un efektīva regula. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Tagad lūdzu Rubika kungs. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Man šķiet ziņojums ir interesants un viņš dod mums skaidrību daudzos jautājumus, tomēr man ir dažas piezīmes. Pirmā, pēc šī ziņojuma izriet, ka maksājumus vēl joprojām var saņemt tā saucamie divāna zemnieki. Nav definēts skaidri e, aktīvā zemnieka status. Otrais. Mēs joprojām vēl platību uzskaitē Eh, izdarām pēc vēsturiskās 2003. gada 30. jūnija fakta. Bet fakts ir tas, ka šie hektāri katrā valstī mainās, sevišķi viņi mainās austrumvalstīs, un, piemēram, manā Latvijā to tagad ir kļuvis par 150 tūkstošiem hektāru vairāk, nekā tas bija 2003. gadā. Tas pagaidām netiek ievērots. Manuprāt, nav nekāda pamata pārējais perioda nepieciešamībai. Visas jaunās Eiropas Savienības dalību valstis, varbūt tikai Rumānija un Bulgārija vēl ne, pilda šos noteikumus jau par 90%. Pārējām opcijām termiņi vēl vairāk nav vajadzīgi. Tādēļ ar 2014. gadu visam pārējais periodam ir jāizbeidzas. Un pēdējais par mazāk labvēlīgiem apvidiem. Visām dalībvalstīm lielākā vai mazākā mērā šāda apvidi ir. Ir vajadzīgs kopīgs, precīzs definējums, kurš um, balstās uz klimata, augsnes apstākļiem un no tā attāluma līdz tirgiem un realizācijas vietām. Tad mēs būsim visi vienlīdzīgi. Paldies! Bardzo proszę, pan poseł Des. Następnie pani poseł Jēgle. Jā, vielen Dank, Herr Vorsitz. Desikungs, paldies priekšsēdētāji. Es ar ļoti lielu interesi izlasīju eh, Giovanni Lavijas eh, ziņojumu. Ir patiešām interesantas idejas šajā ziņojumā iekļautas, un es vēlētos apsveikt eh, Giovanni kungu par to, ka viņš ir ņēmis vērā uh, lielo birokrātiju lauksaimniecības politikā un ir vērsies pret to. Tāpat arī ir jāatcerās, ka mm, katram lauksaimniekam ir jāiesniedz jauns pieteikums, mm, kaut gan nekas nav mainījies, tā notiek katru gadu, un tas patiešām ir li liels birokrātisks sloks. Ir jāatcerās arī, ka uh, ir vajadzīga kārtīga kontrole, taču tajā pašā laikā ir uh, jāvēršas pret uh, tādām sankcijām, kas uh, netiek piešķirtas taisnīgā veidā. Ja runa par zaļināšanu, tad, manuprāt, arī šeit ir paustas ļoti interesantas idejas. Mums vajadzētu sabiedrībai paust, ka uh, E, ir vajadzīgs labs pamats. Nu, ja tāds būs, tad arī lauksaimnieki varēs nodrošināt savstarpēju atbilstību un arī uh, panākt progresu zaļināšanā. Mēs uh, domājam, ka tas uh, varētu nākt par labu lauksaimniekiem. Ja runa par finanšu ietveru, tad mēs varēsim pieņemt lēmumu tad, kad mēs zināsim, kas ir mūsu rīcībā. Uh, tiek pausta arī kritika par to, ka nav iekļauta aktīva lauksaimnieka definīcija. Manuprāt, Eiropā ir ļoti grūti nodrošināt atbilstošu definīciju, jo valstīs ir tik daudz atšķirību. Šis 5% noteikums, kas ir iekļauts normatīva akta priekšlikumā, noteikti nevarētu pastāvēt, jo tas ir eh, pārāk birokrātisks. Ir jāatcerās, ka, piemēram, ja runa par deputātiem, tad viņi sevi uzskata par aktīviem, ja viņi ir piedalījušies eh, vairāk nekā 5% no balsojumiem. Pani poseł Jegle, następnie pani. Jēglis kundze. Dank, uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos äh, pateikties äh, Lavijas kungām par ļoti labi izstrādāto un arī plašo ziņojumu. Es redzu, ka šī ziņojuma sastādītājam temats patiešām ir pie sirds. Viņš vēršas pret birokrātiju, to es noteikti apsveicu, un tāpat arī es vēlētos apsveikt visus priekšlikumus, kas šeit ir iekļauti. Noteikti, ka ar grozījumiem mēs vēl atgriezīsimies pie viena um, vai vairākiem no šiem punktiem un um, centīsimies panākt, lai tas nāktu par labu lauksaimniekiem vai arī nodokļu maksātājiem. Uh, Protams, mēs nevēlamies šķērdēt līdzekļus, mēs vēlamies, lai nauda tiktu tērēta mērķtiecīgi un organizēti. Tieši to mēs arī vēlamies likt kopējās lauksaimniecības politikas pamatā. Bet tāpat mums arī ir jādomā, kas ir mērķtiecīga kontrole, un uh, mums ir uh, jāredz, kur šis pārkāpums ir izdarīts tīši un kur tas ir piekļau, pieļauts kļūdas dēļ. Mums tāpat arī ir jādomā par šiem pieteikumiem, kas tiek sūtīti katru gadu. Uzskatu, ka tā ir liela uh, gan naudas, gan laika tērēšana, un uh, nodokļu maksātāji noteikti to nevar saprast. Es uzskatu, ka ir svarīgi, lai visi vides pasākumi, arī tie, kas ir iekļauti otrajā pīlārā, uh, tiktu atzīti par zaļināšanu. Mums ir jārod vajadzīgie risinājumi. Ir jārod tādi risinājumi, kas atbilstu arī maziem uzņēmējiem, jo lauksaimnieku vides pasākuma definēšana otrajā pīlārā noteikti būs vienkāršāka mm, arī mazajiem uzņēmējiem. Mums šeit ir jārod vajadzīgie risinājumi. Tāpat arī mums ir jāskatās uz deleģētajiem aktiem un īstenošanas aktiem. Neuzskatu, ka mums tikai tādēļ vajadzētu no kaut kā atteikties, ka nākamajos gados mums būs vairāk darba. Ir jāatcerās, ka mēs esam ievēlēti deputāti nu, tieši ievēlēti deputāti, un mums vajadzētu arī veikt šādus pienākumus. Mums vajadzētu uzņemties vairāk darba arī lauksainiecības jomā. Man būtu viens lūgums. Varbūt jūs varētu to nedaudz papētīt. Mēs eh, sakām, ja, piemēram, uzņēmām nekas nav mainījies, tad varētu iesniegt eh, pieteikumu Nevis katru gadu, bet, teiksim, katrus piecus gadus. Bet mēs esam pieņēmuši jau vairākus ziņojumus attiecībā uz statistiku. Mm, varbūt mums vajadzētu pārdomāt, mm, kā mēs varētu šeit rīkoties, kāda būtu pareizā attieksme, bet cerams, ka arī šeit mēs atradīsim pareizo risinājumu. Vēlreiz vēlētos paust savu pateicību par ieguldīto darbu. Uzskatu, ka šis ziņojums tiek gatavots uh, kopīgi, un cerams, ka mēs būsim arī pietiekami rezultatīvi. Mums ir jābūt rezultatīviem, jo tas ir visas komitejas darbs. Vēlreiz paldies! Bardzo proszę panią poseł Margines, następnie pani poseł Reimers. Gines skundze vārds. Paldies, priekšsādātāji. Pateicos referentam, varu atbilstīt visus viņu komentārus par zaļināšanas maksājumiem un par to, ka šis maksājums jānodala no citiem pamatmaksājumiem un sodiem. Tālāk par inspekciju režīmu. Es domāju, ka tomēr ir nepieciešama sistēma, kas nošķir uh, kļūdas un krāpšanas gadījumus. Mums ir jāskatās, kā šī sistēma darbojas šobrīd un cik tā ir ne, neelastīga. Šobrīd uh, ļoti lielas bailes valda arī lauksaimnieku vidu, un tādēļ mums ir šīs bailes jāizkliedē, lai uh, zemnieki varētu strādāt uh, bez šās baiļu ēnas, kas virs tiem pastāvīgi plemnēm. Tālāk par konsultāciju dienestu mēs visi piekrītam, ka mums ir labāka un pamatīgāka sistēma nepieciešama, bet tai pašā laikā dalību valstīs tiek veikta taupības pasākuma jautājums, kā to varētu tad nodrošināt. Varbūt būtu jāiesaista privātais sektors šajā jomā un to, par to varētu iesniegt grozījumus. Un tālāk par uh, Uh, elektroniskās identifikācijas sistēmas un soda, sodiem. Mēs saprotam, ka ir uh, grūtības saistītas ar aitu marķēšanas sistēmu, un ja šī sistēma nedarbojas, tad tā ir jāgroza. Es piekrītu tam, ko jūs teicāt par elastību attiecībā uz kļūdām saistībā ar šo sistēmu. Es domāju, ka uh, Varbūt rudenī mums vajadzētu pievērsties šai elektroniskās identifikācijas sistēmai, ka tā nedarbojas, ka tā absolūti nav uh, pilnīga. Paldies, un tagad vārds Aičakovska kungam. Ja. Ja, auch ich möchte mich bei Herrn Lavia bedanken für einen. Arī es vēlētos pateikties Lavijas kungam par uh, ziņojumu, kas ir patiešām izdevies. Man būtu viens jautājums. Šis priekšlikums, ja uzņēmumā nav bijuši, nav bijušas nekādas izmaiņas, proti ne, tāpēc nevajadzētu iesniegt pieteikumu. Nu, tas izklausās ļoti labi, to varētu arī atbalstīt, bet tas noteikti nepalīdzēs daudziem uzņēmumiem, kur uh, tiek izmantot, kur tiek izmantot augseka un uh, Tas nozīmē, ka it kā mainās eh, šīs darbības, eh, šie, šīs platības eh, tiek definētas savādāk. Vajadzētu paskatīties, kas notiek attiecībā uz šo atmetā atstāto zemi un arī lauksainicību izmantojamo zemi. Kādas būs šīs definīcijas? Vajadzētu paskatīties, vai tādā gadījumā arī nevajadzēs iesniegt šim lauksaimniekam pieteikumu. Nu, ir jāatcerās, ka lauksaimniekiem um, bieži vien ir kaut kādas izmaiņas tomēr uzņēmējdarbībā, tāpēc, ka tie izmanto uh, citas, uh, citas kultūras, un tāpēc arī ir jāiesniedz šis pieteikums katru gadu. Ir um, jāatcerās arī, ka uh, uzņēmumi attīstās, nu, pavisam nedaudz, bet tomēr attīstās katru gadu. Uh, Un eh, vajadzētu padomāt, kas notiks ar šiem uzņēmumiem, vajadzētu atrast arī viņiem tādus risinājumus, kas viņiem atvieglotu dzīvi. Ir jāatcerās, ka šeit nav runa par tādiem uzņēmumiem, kas mm, ir apstādinājuši savu darbību, kas paliek tādā kā vienā līmenī. Proti, tādā gadījumā viņi gūtu labumu no tā, ka nav jāiesniedz nekādi pieteikumi katru gadu, bet tie uzņēmumi, kas it kā sevi attīsta, kas virzās uz priekšu kaut mazliet, tiem nāktos tomēr iesniegt pieteikumus, viņi neko negūtu no šāda priekšlikuma. Nu, citādā ziņā var teikt, ka šis ziņojums ir patiešām izcils. Apvē, atvainojos Rainers Rēmērs kundzei, kur tagad runāja, un tagad Vaičakovska kungam vārds. Paldies! Kad Jēgles kundze runāja par statistiku, man atnāca atmiņā 18. gada poļu dzēnieks Tuvins, kurš ir teicis, ir trīs veidu meli. Parastie meli uh, zvērsti un statistika. Un statistika tiek izmantota, lai sarežģītu dzīvi poļu zemniekiem, jo uh, tas viss ir uh, saistīts ar uh, naudu, maksājumiem un šīs dažādās ir dažādas organizācijas, kas uzlabo statistikas datus un uh, un labo kļūdas, un beigu beigās viņi visi vēršas pret uh, zemniekiem, kuri ir pieļāvuši tādas uh, pavisam vienkāršas kļūdas, un visas šīs kļūdas tiek pielīdzināts krāpšanai, un Polijā tagad iznāk, ka ir tūkstošiem noziedzinieku radušies, kaut gan patiesībā uh, šie zemnieki ir vienkārši kļūdījušies, un tagad šo zemnieku soda divkārt pirmkārt viņiem atņem maksājums un otrām kārtām uh, viņiem jāstājas tagad ir tiesas priekšā, un šie zemnieki tiek notiesāti par, par šiem pārkāpumiem. Tādēļ man ir liels prieks, ka referents interesējas par šo problēmu. Tieši šobrīd Eh, zemnieki ļoti cieš no birokrātijas sloga, un mums ir šī sistēma jālikvidē, lai zemnieki netiktu eh, pārāk bargi sodīti par kļūdām vai nepilnībām. Un šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, domājot par KLP reformu, un tas ir jāatrisina. Uh, Tādēļ es vēlējos pateikties referendām par to, ka viņš ir pievērsies šim jautājumam. Arī iepriekšējos ziņojumos, piemēram, Šreteras ziņojumā par KLP vienkāršošanu bija arī runa par šo problēmu. Tas liecina par nepieciešamību īstenot jaunu pieju, lai pasargātu zemniekus no nepamatotiem nevajadzīgiem sodiem. Jūs klausījāties uh, bijušo tiesnesi, prokuroru un uh, revīzijas palātas priekšsēdētāju. Saka priekšsēdētājs. Tagad Kapulas Santus kungs. Paldies, es arī vēlējos uzslavēt Lavijas kungu par uh, to, ka viņš konsultējās ar citiem kolēģiem, tīpaši ar citiem referentiem, strādājot pie šī ziņojuma, lai panāktu pēc iespējas lielāku konsekvenci e, šajā darbā. Uzdevums nav vienkāršs, ir jāizstrādā priekšlikums, kas no vienas puses nodrošina vienkāršošanu, e, un no otras puses uh, nodrošina īstenošanas precizitāti, lai nebūtu nekādu pārkāpumu naudas izlietošanā. Un tehniski šis ziņojums ir ļoti sarežģīts, un tieši tādēļ mūsu kolēģis ir īpaši pelnījis uzslavas. Ir uh, pāris jautājumi, par ko es gribēju runāt. Eh, tie sasaucas ar manu ziņojumu, par ko runāsim rīt no rīta. Pirmkārt, par uh, soda nav sodiem uh, saistībā ar uh, pamatmaksājumiem un zaļināšanas maksājumiem. Mums ir nepieciešams tāds mehānisms, kas nodrošinātu, ka nebūtu iespējams uh, pelnīt pārkāpjot noteikumus. Tas ir skaidri jānorāda, jo šobrīd šāda situācija tomēr ir iespējama. Nākošais punkts ir uh, dubultais finansējums. Man ir ļoti pārsteidza tas, ka komisijas priekšlikuma 30. pantā ir runa par izņēmumiem, uh, dubultai finansēšanai, proti uh, bioloģiskai lauksaimniecībai otrā pīlāra ietvaros un zaļināšanai. Komisija tagad ierosina tādu pašu attieksmi pret lauksaimniecības un vidas aizsardzības pasākumiem, uh, kas, manuprāt, būtu pieskaņojami zaļināšanas maksājumiem, bet man ir tagad jautājums, vai šis eh, pāns vispār ir nepieciešams, ja tāds ir iekļauts regulā, un mēs rādām iespaidu, ka nevar būt eh, divkārši maksājumi, kas gan neatbilst patiesībai, jo šobrīd saskaņā ar spēkā esošajām regulām ir tiešie maksājumi, ir maksājumi par bioloģisko lauksaimniecību un arī par vides aizsardzības pasākumiem tiek uh, piešķirti maksājumi. Vides uh, lauka attīstības ziņojumā es ierosināšu, lai visi agrovides pasākumi būtu zaļāki un tiktu izvirzīts augstāks prasības attiecībā uz zaļināšanas pasākumiem. Un uh, Tādēļ ir nepieciešami uh, zaļāki pasākumi šajā jomā nekā tas ir šobrīd. Un tagad jautājums, vai ir nepieciešams šis 30. pāns, kur ir runa par to, ka nav iespējami divkārši maksājumi, uh, un mums ir jāpieļauj iespēja, ka ir iespējams divkāršs finansējums. Paldies, tagad vārds tautas kundzei. Priekšsēdētāji kungs, tāpat kā citi kolēģi vēlējos mm, apsveikt šo ziņojumu. Mēs, deputāti, daudz runājam par vienkāršošanu, it kā tas būtu kaut kāds uh, Uh, cēls mērķis, kas nekad nav sasniedzams, bet mums ir nepieciešama konkrēta izpratne, kā varētu sasniegt administratīvo vienkāršošanu. Es stingri iestājos par uh, vienkāršošanu, uh, kad tiekos ar zemniekiem savā vēlēšana apgabalā. Man vienmēr tiek stāstīts par to, cik sarežģīti ir aizpildīt visus šos formulārus, un tādēļ atbalstu vienkāršošanas pasākums. Tāpat nepieciešama agrīnās brīdināšanas sistēma, lai zemnieki varētu veikt nepieciešamās korekcijas saulaicīgi. Tālāk par uh, note fiksētu maksājuma sodu sistēma. Es uzskatu, ka tas nebūtu labi, ja tā eh, nav samērīga attiecībā ar, ar pārkāpumu. Un tāpat būtu jānošķir kļūdas no tīšas krāpšanas gadījumiem. Mums šajā laikā ir ļoti eh, skaidri jānodrošina caurskatāmība attiecībā uz sabiedrisko līdzekļu iztērēšanu. Un jāsaka, tās tie paši principi, kas tiek attiecināti uz uh, šķērs uh, atbilstību, ir jātiecina arī uz nacionālo finansējumu Dažkārt sodi tiek noteikti vienkārši fiksētā apjomā. Mana pieredze no Ziemeļīrijas liecina par to, ka šāda attieksme ir nesamērīga attiecībā uz visu atbalsta sistēmu. Un līdz ar to šie noteikumi, kas tiek uh, attiecināti uz zemniekiem, ir bieži vien nesamērīgi. Un tādēļ ir jādomā par sistēmas vienkāršošanu. Šis ziņojums ir tiešām izcils. Es ļoti priecājos par to virzību, kāda ir uzsākta, un mēs varētu ierosināt arī vēl papildus grozījumu šim ziņojumam. Tagad vārds Jār. Paldies priekšsēdētā, paldies arī Lavijas kungam Šķiet, ka viņš ļoti aktīvi vērsies pret eh, birokrātiju un eh, viņa priekšlikumi varētu atvieglot eh, dzīvi Eiropas lauksaimniekiem. Man būtu četri īsi komentāri. Šis sankciju katalogs. Jā, es varu piekrist iepriekšējiem runātājiem. Mēs visi šeit cīnāmies vienā kaujas laukā, vienā frontes pusē. Nu, ir jāatcerās, ka, piemēram, Vācijā uh, uh, bija kāds gadījums, kad lauksaimnieks vienkārši uzlika nepareizu marķējumu, un viņam uzlika atkārtīgi smagas sankcijas, nesamērīgas sankcijas. Līdz ar to rodas uh, pat uh, tādi kā finansiāli zaudējumi, un kāpēc gan tie ir radušies? Tie ir radušies tāpēc, ka sankcijas ir ne, piemērotas nesamērīgi. Un ir jāatcerās, ka Vairākas kļūdas ir ļoti vienkārši labojamas. Nu, protams, ir arī tādas kļūdas, ko nevar vairs labot. Nu, ja mēs paslīdam uz slidenes ietves, tad mēs nokrītam, un tur nekas vairs nav labojams. Par daudzgadu ziņojumu. Ieglas kundze jau pieminēja, ka eiforija varbūt bija par lielu. Vismaz Vācijā mēs šeit nesaskaramies ar uh, nekādām problēmām. Šis četru gadu ziņojums ir elektroniski pieejams, tad to šos datus var vienkārši uh, paņemt no datoram, izdarīt nelielus labojumus, kas varbūt ir eh, jāizdara, un tad eh, šos datus var izmantot statistikai. Lauksaimniekam vairs nav jāiesniedz nekādi statistikas dati. Uh, Nu, ja gadījumā ir jāiesniedz šādi četri gadu ziņojumi, tad viņam būs jāskatās, cik daudz miežu, cik daudz kukurūzus viņš ir sarežojis un tā tālāk. Tad šeit nav runa par ikgadāju pieteikumu, šeit ir runa vienkārši par uh, pārbaudēm, kas tiek veiktas. Tad, ja um, ir iespēja, tad šādus datus vajadzētu iesniegt elektroniski. Uh, Nākamais, uzskatu, ka e, ļoti interesanta un laba ideja ir pausta par um, vides pasākumiem, par e, to, ka šādi uzņēmumi, kas piedalās vides pasākumos, ir jāatbrīvo no zaļināšanas pienākuma. Domāju, ka e, komiteja varētu to atbalstīt. Tālāk, kas tad ir liels un kas ir mazs? Tad, tad ja runa par uh, mazu, tad, uh, lai pierādītu šo definīciju, tad ir eh, jāiesniedz ārkārtīgi daudz dažādu pierādījumu. Es domāju, ka ar elektroniskiem datiem mēs daudzas problēmas būtu atrisinājuši. Lavijas kungs Jūs teicāt, ka mums vienmēr vajadzētu skatīties, cik daudz finanšu līdzekļu mums ir pieejami. Protams, mums vajadzētu vēl diskutēt par šīm reformām. Par marķēšanu. Iespējams, ka tā ir kļuvusi ārkārtīgi netaisnīga. Mēs agrāk domājām, ka tā ir tāda brīvprātīga lieta, tagad mēs esam noteikuši, ka tā ir obligāta visiem. Mums noteikti vajadzētu varbūt vēlreiz iekļaut to darba kārtībā un uzaicināt atbildīgo komisāru. Es domāju, ka mums nevajadzētu piemērot striktākus noteikumus nekā tika piemērot attiecībā uz lielopiem. Tas būtu netaisnīgi. Es arī vēlos pievienoties visiem tiem, kas atzinīgi vērtē e, mūsu kolēģi Lavijas sagatavoto ziņojumu, kurš pēc savas būtības ir ļoti tehnisks un prasa pamatīgs, e, pamatīgi iedziļināšanos. E, īpaši pozitīvi e, sarunās ar zemniekiem Latvijā es sapratu, viņi vērtē ziņotāju priekšlikumu nodalīt tiešos maksājumus no zaļajiem pas pasākumiem paredzētajiem maksājumiem. Uh, Jau šobrīd zemniekiem ir jāizpild virkni prasību, lai kvalificētos tiešo maksājumu saņemšanai. Un tas nebūtu taisnīgi, ja neizpildot um, zaļos pasākums, uh, zemnieki riskētu, zau, riskēt, riskētu zaudēt um, visu tiešo maksājumu no pirmā uh, pilāra. Uh, runājot par uh, pašu regulu, es gribu apstāties pie dažām lietām, uh, kas um, man raisa šaubas. Vispirms es gribētu runāt par um, ieteikumu astotajam paragrāfam, uh, par, uh, ka noteikumi par maksājumu iestādes pienākumiem un tās atbildību būtu jāpieņem ar deleģētiem aktiem. Un lūk, šeit um, Latvijā mums ir šaubas, jo uh, Vai tas būtu pareizi dalību valstis um, pilnīgi um, ehm, mm, nodalīt no šī procesa, uh, jo mums liekas, ka tomēr uh, ir svarīgi piedalīties gan darba grupās, un tāpēc mēs šaubamies starp deleģēto aktu vai īstenošanas aktu, jo Otras bažas ir saistīts ar to, ka deleģētie akti varētu uzlikt dalību valstīm papildus administratīvo uh, slogu. Un uh, tāpat mums rājas šaubas par, um, uh, par certificējošās institūcijas uh, kontrolas pienākumiem par darījumu likumību un to pareizības pārbaudi. Uh, jo arī tas rada sajūtu, ka tas radīs papildus administratīvo stogu kā valsts budžetam, jo palielināsies pašas šīs institūcijas uzturēšanas izmaksas, un tas arī sarežģīs nevajadzīgi uh, dzīvi uh, zemniekiem. Un pēdējais, es gribu pateikties ziņotājam par ieteikumu 34. pantā. Uh, par priekšfin, e, nu, izdarīt grozījumu par priekšfinansējumu lauku um, attīstībai 7% apmērā. Tas mums ir e, svarīgi. Par citiem jautājumiem es gatavošu grozījumus un tos arī saulēcīgi iesniegšu. Paldies! Dziękuję. Bardzo proszę, pan poseł Hojsling. Ich äh, stimme überein, dass man in vielen Punkten die Vereinfachungsvorschläge auch prüfen. Hoislinga kungs. Jā, es, es saprotu, ka äh, varbūt vajadzētu ieviest dažādus jaunus priekšlikumus, bet ja ir runa par šo paraugu prakses sistēmu, tad mēs noteikti to atbalstītu kontrolas vietā, jo, manuprāt, tā darbotos visā Eiropas līmenī. Manuprāt, Dalība valstīs daudzas sistēmas ir ārkārtīgi neefektīvas un līdz ar to nefunkcionē. Es vēlētos ne, izteikt ne, nelielu iebildumu Pēteram Jāram. Viņš teica, ka komitejā neviens nevērsās pret to, ka visi lauksaimniecības vides pasākumi tagad būtu jāsauc par zaļināšanu. Es domāju, tomēr gribētu uzsvērt, ka ir ļoti daudzi un atšķirīgi vides pasākumi Eiropas Savienībā, un līdz ar to nevar teikt, ka visi standarti tiek atzīti. Arī vienā pašā Vācijā ir ļoti daudz uh, vides standartu, kas uh, savstarpēji netiek apkopoti, kas nevar iet zem viena logo. Tāpēc es gribētu teikt, ka šis viņa izteikums varbūt nebija īsti precīzs. Mēs eh, nevaram teikt, ka visa komiteja iestājas par šo viņa izteikumu. Mums vajadzētu paskatīties, um, kas tad ir mētiecīgāks, ko var saukt par ekoloģisku lauksaimniecību, bet nevarētu teikt, ka visi vidas pasākumi ir uzskatāmi par zaļināšanu. Pret eh, to es vēlētos eh, vērsties. Will jetzt ausdrücklich keine deutsche Ieglis kundzei bija kas sakāms. Nevēlētos šeit iedziļināties eh, divu vāciešu diskusijā, bet, eh, ja runa par ekoloģisku lauksaimniecību, tad visa tā balstās uz eh, likumiem un uz paraugu praksi. Un, ja šeit ir runa par otro pīlāru, kur tiek veikti vides pasākumi, kurus ir apstiprinājusi komisija, tad varbūt mēs varam tad skaidri definēt, kam tad īsti tam ir jābūt. Uh, Protams, mums par to vajadzētu runāt, un es šeit atbalstu uh, referenta Kapolas Santos priekšlikumu, un es atbalstu arī Lavijas priekšlikumu. Ja mēs vēlamies rīkoties nopietni, šeit nav runa tikai par ideoloģiju, tad mēs noteikti arī sasniegsim labu rezultātu. Es atvainojos, bet, nu, tā tas ir. Paldies! Liels paldies, turpin priekšsēdētājs! Man ir, uh, gribētu aicināt izteikties komisijas pārstāvu, bet pirms, uh, tātad par Šeko kungu, taču pirms dod vārdu viņam, man ir jautājums. Kādai būtu jābūt uh, bioloģiskai, um, bioloģiskā pro, bioloģiskai programmai, lai sasniegšu te kvalificēto zaļināšanas maksājuma. Otkārt, sankcijas par 30% samazināts maksājums, ja netiek īstenotas zaļināšanas prasības, vai tātad tas attiec tikai uz 30%. Taču pieņemsim tādu situāciju būtu kāds, nu, pilnīgi neracionāls lauksēmnieks, kurš nodarbojas ar uh, graudau, graudaudzēšanu, ko uh, organiskās lauksaimniecības, ja bioloģiskās lauksaimniecības eksperts sacīs par to. Uh, iespējams visi ekoloģiskāk noskaņotie cilvēki šeit pieturēsies pie cita ieskata. Trešais jautājums. Agrīnā brīdinājuma sistēma. Mēs zinām, tas ir ļoti svarīgs aspekts eh, fermeriem, un tāpat arī citām sabiedrības daļām šis jautājums ir pie sirds. Taču ar vienu ir kāds, kurš neizpilda kādu noteikumu, piemēram, attiecībā uz pesticīdu izmantošanu vai fitosanitāriem noteikumiem, piemēram, pārtiks nekaitīguma noteikumiem. Tad varbūt šajā direktīvā būtu jāparēd stingrāk noteikumi. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Saka Pašeko kungs, vispirms vēlos pateikties referentam Lavija kungam par viņa ļoti detalizēto ziņojumu, ļoti padziļināto ziņojumu, un mēs esam gatavi sadarboties ar viņu konstruktīvā veidā. Mm, to es pavisam skaidri gribu sacīt. Fēlis, um, gribu viņam pateikties par to, ka viņš atbalstīja komisijas priekšlikumu par maksājumu aģentūrām vai organizācijām. Uh, Turklāt es uzskatu, ka nemazums e, ierosināto grozījumu un arī tas, kas e, šeit izskanēja no citu deputātu mutes šodien, ir e, komisijas priekšlikuma atbalstošā virzienā. Te es konkrēti runāju par to, ka ir, ir jāizvērš kontrols, kas, ka tiek secināts kļūdas vai arī, ka varētu vienkāršot uh, administratīvo slogu lauksaimniekiem, ka varētu, piemēram, paredzēt jau iepriekš aizpildītas veidlaps dalībvalstīs. Jā, tā, to es atbalstu. Un tomēr es gribētu arī pausas mūsu nostāju par dažiem specifiskiem jautājumiem. Iesākumam gribētu pieminēt to, ka ir ierosināts atstāt dalībvalstu līmenī N plus 2 noteikumu. Tas mums rada problēmas, jo šis temats ir saistīts ar kopēju stratēģisko ietvaru ne tikai attiecībā uz lauksaimniecības pasākumiem, bet arī uz citiem struktūru fondiem. Tātad te mums ir problēma. Uz vienu jautājumu norādīja nemazums deputātu, respektīvi sankcijas attiecībā uz zaļināšanu, jeb greening, kā saka angliski. Uzklausīju šeit izskanējušos viedokļus, arī to, ko ierosināja referentkungs, un tomēr šeit mēs saskaramies ar nozīmīgu problēmu. Ja mēs sekot jūsu ierosinājumu, respektīvi, ka sankcijas attiecībā uz zaļināšanu ir saistīts ar zaļināšanas maksājumu, tad uh, gala rezultātā zaļināšana būtu brīva izvēle lauksaimniekam, jo tad sankcija būtu tikai tāda, ka lauksaimnieks nesaņemtu šo te zaļināšanas maksājumu. Taču tāds nav mūsu mērķis. Mēs vēlamies izveidot tādu sistēmu, kuras pašā kodolā tiešo maksājumu kodolā būtu zaļināšana, un tad nekādas arī uh, izņēmumu šeit nevarētu paredzēt. Ja šodien sankcijas uh, skar jau piešķirto maksājumu, tāda jau situācija šodien, tad mēs nezinām, kāpēc attiecībā uz zaļināšanu būtu jāizdara kāds izņēmums. Vēl viena lieta, kas mums skatiem arī svarīga, ir iepriekšēji maksājumi. Un te ir budžeta pārvaldības problēma Ja mēs pieļautu iepriekšējiem maksājumu pirms 16. oktobra tādā sistemātiskā veidā, tad šos avansa maksājumus veiktu no iepriekšējā gada budžeta. Un šādā gadienā mēs uzskatām būtu problēmas ar budžetu pārvaldību, un uz to es gribētu vērst jūsu uzmanību. Šis ir konkrēts viens tāds uh, punkts, ļoti svarīgs. Un vēl viena lieta. Uh, par ietva, ūdens ietvara direktīvas un uh, pesticīdu direktīvas iekļaušanu ilgspējībā. Es domāju, te ir jānosot skaidrs signāls. Šīs ir svarīgas direktīvas, taču mēs ierosinām, ka tas stātos spēkā tikai tād, ja šīs direktīvas tiek īstenots dalībvalstis. Taču mēs vēlamies, lai tas jau tiktu paredzēts šajā regulā. Runājot par eh, saskaņošanu ar Lisabons līgumu, manuprāt, tas ir horizontāls tāds jautājums, un te es eh, varētu konstatēt, ka arī parlaments ieņems tādu horizontālu nostāju, tad par šo tēmu mēs vēl ar vienu spriedīsim, mēs esam gatavi to darīt, un eh, arī nāksim klējā kompromisu priekšlikumiem. Runājot par vienu konkrētu jautājumu, kas šeit izskanēja aitu elektroniskā identifikācija. Es domāju, šai gadienā būtu jāprecizē, ka problēma ir saistīta nevis ar priekšnoteikumiem, bet ar to, ka pamat regulā 2004. gada 21. regulā ir tā lieta. Tā tad ne, nemainot to, kas ir eh, sākotnēji paredzēts šīs eh, regulas ietvaros. Ne tā mēs varam risināt šo problēmu, bet problēma ir jau pašā pamata regulā, 2004. gada 21. regulā. Paldies! Liels paldies komisijas pārstāvim! Tagad lūdzu vārds referentam. Paldies priekšsēdētāji! Vispirms esmu pateicīgs komentāriem par viņu vērtīgajiem ierosinājumiem, kas izskanēja šis, šajās debatēs. Tie palīdzēs mums visiem uzlabot mūsu iztenoto darbu. Visumā šiet valda vienots vies, ieskats par kaut ko tādu kā, piemēram, vienkāršošana, respektīvi lauksēmniekiem sloga, administratīvā sloga samazināšana. Es domāju, ir arī vienots viedoklis par agrīnā brīdinājuma sistēmu un par iespēju tādai kā zeltainai kartiņai, kā te tika minēts, un gal galā notiek futbola čempionāts. Tā tad, tad nebūtu vēl kaut kāda priekšnoteikuma paredzē. Tomēr manā skatījumā ir vēl veicams plašs darbs un visaptverošāka salīdzināšana mm, saprotu, ka man ir jāsniedz atbildi uz dažiem kolēģi jautājumiem. Es gribu sacīt Rubika kungam vēl ar vienu, protams, nav aktīvā lauksaimnieka definīcijas, jo šī regula ir daļa no pakotnes un rīt. Jūs uzklausīsiet, kas ir ierosinājums eh, Kapus Šantos kungam par tiešiem maksājumiem. Un tieši Šajā gadījumā mēs apvienosim visus priekšlikumus. Tas fakts, ka mums šeit ir darīšana ar četrām regulām, nozīmē to, ka agrā vai vēlāk mums būs nepieciešams šis apvienošanas process, piemēram, lauka attīstību un inovatīvu sadarbību. Man jāsaka, man šī ideja nevisai priecei. Uh, Taču daļa no šie šādas e, sadarbības un finanšu noteikumiem horizontālajā regulā izrietēs no tā, kāda ir lauku attīstības regulātāte, lai ko mēs darītu ar šo regulu saistībā ar šādas vietējās sadarbības finansēšanu, būs arī jāiekļauj citā regulā. Tā kā te ir darīšana ar četriem atsevišķiem tiesību aktiem Tad būs jābūt tādai kā apvienošanas operācija, ņemot vērā, kādas izvēles ir izdarītas citā regulā, citās regulās. Vēl viens svarīgs jautājums bija saistīts ar vienkāršošanu un uh, daudzgadu pieprasījumiem. Protams, mērķis ir izvairīties no tādas situācijas, kad lauksaimnieks, kurš uh, Eh, savā saimniecībā darbojas tāpat kā iepriekš, un nekādas struktūrāls izmaiņas nav bijušas. Akal ir spiests katru gadu iesniegt tādu pašu veidlapu, un man šie te pastāv iespēja. Reimers skundze gan ir devusies prom, taču viņa sacīja, kas notiek tad, ja saimniecība mainās, piemēram, pieaug, tas skaits arī struktūra ir mainījusies. Tad jums vienkārši būs jāaktualizē šī veidlapa, tajā esošā informācija. Vēl man šķiet labs priekšlikums, ka bez vienkāršošanas pašas ir jābūt zināmai stingrībai, ņemot vērā to, ka mēs izmantojam valsts līdzekļus. Priekšlikums stiprināt eh, certificējošo organizāciju loma ir eh, tieši uh, pirmais solis šai virzienā. Mēs samazinām slogu fermeriem, jeb lauksaimniekiem, un mēs šīs pārbaudas pārliekam citā līmenī. Tas varētu nozīmēt nedaudz lielāku administratīvo slogu dalībvalstīm, un tomēr mēs, kā parlaments, būsim panākuši savu Mērķis samazināt administratīvo slogu lauksaimniekiem vienlaiks uzturot augstu uzraudzības līmeni. Kapola Šantoškungs pieminēja šo te dubultā finansējuma pāntu. Manā skatījumā lauku attīstībā mēs runājam par vides pasākumiem kā veidu, kas kompensē izmaksas, kas rodas pārējot pie um, ekoloģiskas saimniecības vai saimniekošanas veidiem. Protams, ka te ir jāmaksā no abām pusēm vai arī te ir jāparedz eh, zaļināšanas eh, komponente tiešajos maksājumus manā skatījumā, tad šim noteikumam jāpaliek, taču par to mēs vēl varam spriest vēl. Sikievska kungs ļoti pamatot sacīja, ka sankcijas, kas ierobežo uh, līdz 30% zaļināšanas uh, atbalsta apjomam, tas iespējams skar cilvēks, kas ir visvairāk eh, ekoloģiski noskaņot, un iespējams arī šajā komitejā deputāti ir tādi, kas ierosinātu, ka zaļināšanas sankcijai jābūt lielākai. Un tā tad tai arī būtu jāskara pamatmaksājums, bet nu no arī par to mēs varam vēl turpmāk spriest. Runājot par eh, direktora Pašeko um, um, ieskatu, ka būtu jāīsteno N plus 2 noteikums nacionāla līmenī. Uz to parlaments jau ir norādījis uh, saskaņošanas procedūrā un plenārsēdē arī tas tā izskanēja, un arī es personīgi tā uzskatu, ka ir pareizi tā rīkoties. Man šķiet, es patiesībā biju šis grozījuma iesniedzējs. Šķiet, ka te ir zināmi sarežģījumi, vismaz tā būtu uzskatāms, taču līdztekus tam ir uzskatāms, ja viena eh, dalībvalsts, viens dalībvalsts reģions ir efektīvāks nekā otrs, tad jūs paši var to situāciju sabalansēt. Ja sankcijas par zaļumošanas neīstenošanu aprobežojas tikai ar 30% no zaļināšanas uh, atbalsta. Nu, to, protams, var tā paredzēt, taču mēs esam par to runājuši komitejā un starp, referents starpā šāds ir mūsu priekšlikums tagad, un tad redzēsim, kāds būs gala rezultāts debatus, debašu gaitā. Bet, nu, katrā ziņā es uzskatu, ka mūsu starpā nav pilnīgi vienprātība par iepriekšēju maksājumu mūsu grozījumos iepriekšējiem maksājumiem pirms 16. Eh, oktobra attiecībā uz, ties, uz tiešiem maksājumiem bija tāda kā izņēmuma situācija. Tā ir bijis eh, pagātnē, piemēram, Itālijā, cik daudz atceros, kad notika Akvilā zemestrīce, bija pieprasījums un bija vienošanās, tā kā līdzekļi bija pieejami, šos maksājumus izsniegt iepriekš. Mēs eh, vēlēmies uzturēt šo sistēmu tikai ārkārtas gadījumos. Tātad tikai ārkārtas situācijā varēja um, sniegt iepriekšēju maksājumu no tiešo maksājumu apjomu. Protams, tas ir pret uh, to faktu, ka finanšu gads beidz 16. oktobri. Un skaidrs, ka tā iz, tas izraisīja tad problēmas uh, attiecībā uz iepriekšēju finanšu gadu. Un tad vai noteikumi būtu arī jātiecina uz pesticīdiem vai ūdeni, mums te uh, varētu būt uh, parastā procedūra. Kā par to spriest, tad mēs varētu šeit tam nepievērsties, bet nu laika mums vēl ir, lai par to spriest. Ir vēl viena persona, kuram pateicos, aizmirst pateikties, ir komisija un tās dienestiem. Pateicos viņiem par viņu sniegto atbalstu. Bija arī tehniskas dabas jautājumi, tehniski formulējumi Mēs varējām vienkārši vadīt diskusijas ar komisiju un pavisam skaidri man jāpauž savu pateicību. Kaut arī daudzos gadījumos, piemēram, maksājuma aģentūra jeb organizācija gadījumā, viss šis mūsu īstenotais darbs eh, bija tāds, ka mēs patiesībā atteicāmies no tā politiska apsvēruma dēļ un atteicāmies no tā iekļaušanas tekstā. Nu, katrā ziņā liels paldies jums un paldies par jūsu Eh, grozījumiem, kuru es esmu pārliecināts uzlabos eh, fināla eh, gala rezultātu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Kolēģi, līdz ar to šī sanāksme ir slēgusies 9. jūlijā, 2012. būs grozījuma iesniegšanas termiņš. Liels paldies mūsu abiem referentiem par šo, šiem ļoti interesantiem ziņojumiem, kuriem viņi nāca klējā. Debates arī ir bijušas ārkārtīgi aizraujošas, daži pat ir izteikušies trīs reizes. Nu, tā tad būtībā nedēļa sākusies veiksmīgi un priekšsēdētājs pateica arī tulkiem, tulki pateica klausītājiem. Rīt tiksimies rīt pulksten deviņos.